Bene, buongiorno cari colleghi. La, nostro, la nostra relatrice è presente. Labrīt, dārgie kolēģi. Mūsu referents ir ieradies. Mēs eh, ievērosim precīzi darbu sākumu laiku. Un tie, kas ir paraudzījušies uz pulksteni, redzēs, ka mēs eh, sākam precīzi. Tātad Jāte Mekī kundze, viņa uh, bija uh, Eiropas parlamenta vēlēšana novērošanas delegācijas vadītāja Azerbaidžānā. Un viņi pastāstīs par šo novērošanas delegācijas uh, braucienu, kas notika 7. novembrī. Tik izteikti sekojošas piezīmes, vēlēšanas notika mierīgā gaisotnē opozīcija varēja piedalīties vēlēšanu procesā. Bet kopumā situācija bija tāda, ka novērotāji nevarēja konstatēt tādu uh, progresu Azerbaidžānas uh, attīstībā, bet es gribētu, uh, ja tam Mekī kundze lūgt uh, precīzāk pastāstīt par uh, notikušo. Labrīt, priekšsādātāja kungs, darbinieki, dārgie kolēģi, sveiciens visiem. Šis ir jauks rīts, un es eh, domāju, ka labākie no mūsu komitejas deputātiem ir klāt. Bet tagad par šo te jautājumu. Mēs bijām septiņi kopā šajā delegācijā, plus darbinieki, tātad kopā apmēram 15. Gribētu pateikties priekšsēdētājiem, ka varu stādīt priekšā mūsu sākotnējos novērojums pēc brauciena uz Azerbaidžānu. Un kā mūsu priekšsēdētājs teica, tad uh, viss bija mierīgs, tātad uh, tas bija ļoti labi. Bet tomēr es gribētu uzsvērt. Ka, ka ne viss noritēja tā, kā tam vajadzēja noritēt. Vēlēšanu norise nebija tāda, lai konstatētu pienācīgu progresu valsts demokratizācijā. European... Eiropas parlamenta delegācija devās uz vairākiem valsts reģioniem un arī uz Bakū. Daudzi deputāti ziņoja, ka vispārējā nori, no, gaisotne bija mierīga un arī tehniski vēlēšanas noritēja pozitīvi. Un tomēr bija arī eh, būtiski trūkumi attiecībā uz uh, balsošanas caurskatāmību un uz protokolu sagatavošanu. Vēlēšanas uh, Azerbaidžānā neizraisīja nekādas eh, politiskas debatas un eh, nepiesaistīja pārāk plašu sabiedrības interesi. Bija knapi pamanāms, ka vispār notiek vēlēšanas. Gan arī nebija nekādu plakātu, nekādu priekšvēlēšanu pasākumu vai kaut kādas kampaņas nebija manāms nebija pat eh, teorētiska iespēja ievēlēt atšķirīgu vairākumu no tagadējā parlamentā. Tikai 38 opozīcijas kandidāti bija reģistrējušies, lai stātos pretī uh, pārējiem šajā 125 vietu parlamentā. Plašaziņas līdzekļi nebija uh, neatkarīgi, nebija nekādi neatkarīgi ziņojumi. Uh, un nebija pieejama arī objektīva informācija, lai varētu izdarīt izvēli. Nebija publiskas debatas starp vairākumu partiju un opozīcijas kandidātiem. Bija vairāk eh, četru minūšu monologu televīzijā, bet nekādas eh, dzīves debatas par valsts politisko programmu. Un uh, tiekoties ar dažādajām partijām, mūsu delegācijas uh, biedri vairāk kārt centās lūgt uh, dažādu partiju, arī opozīcijas partiju priekšsēdētājiem izklāstīt savu programmu, bet viņi nevarēja neko pateikt. Viņi tikai uh, apvainoja vairākumu partiju, bet tas arī bija viss. Tad pēc vēlēšanām, pēc garām sarunām, kas nevienmēr bija vienkāršas, mums eh, izdevās nākt klajā ar eh, sākotnējiem secinājumiem kopā ar ECO parlamentāro asambleju Eiropas padomas parlamentā. Um, un uh, jūs atradīsiet šo deklarāciju savos dokumentos. Bet ļaujiet man paust arī dažas politiskas piezīmes, balstoties uz mūsu novērojumiem. Vēlēšanas un demokrātiskā attīstība Azerbaidžānā jāskata plašākā politiskā un vēsturiskā kontekstā. Tas nav tā kā šeit Eiropas vidū, Situācija tur vienmēr ir bijusi atšķirīga, viņiem nav demokrātisko vēlēšanu tradīcijas. Armēnija, Irāna un uh, Krievijas uh, Ziemeņkaukās republikas, uh, uh, tie ir Azerbaidžāns kaimiņi, un mēs uh, visi zinām, kāda tur ir situācija. Ir tāda kā apātija. Uh, vēlētāju vidū, un varbūt uh, arī šeit Eiropā tas tā ir, bet tur tas bija acīm redzams. Pat, jā, tika teikts, ka oficiāli piedalījās vairāk kā 50% vēlētāju, tad uh, tomēr bija intereses trūkums par parlamentu vēlēšanām, un tas ir tieši tāpēc, ka valstī ir prezidenciāla Uh, pārvaldības sistēmu. Parlamentam ir ļoti maz pilnvaru. Tas nav uh, attaisnojums, lai nenoturētu demokrātiskas vēlēšanas, bet tas vienkārši ir tas konteksts, kurā vēlēšanas notika. Šai valstī vēl ir tāls ceļš ejams, pirms tā kļūs par demokrātiju. Un tomēr Eiropas Savienībai ir jāsaglabā savas saistības un jāpaplašina sadarbības instrumenti, lai arī turpmāk Azerbaidžānas iestādes um, iesaistītu cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskumu jautājumu risināšanā. Protams, arī tirzniecībā un citos jautājumos, bet es domāju, tirzniecība ir abām pusēm kopīgs jautājums, un tomēr cilvēktiesības, demokrātija un tiesiskums galvenokārt ir Eiropas Savienības intereses. Tas arī ir viss, ko gribēju jums teikt. Aicinu kolēģus, kas ir klāt, arī paust savus novērojumus un esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem un pastāstīt vairāk par mūsu novērojumiem un esmu gatava arī pieņemt komentārus. Paldies! Eh, grazie al nostro relatore, è stato un... Eh, Paldies! Paldies mūsu delegācijas vadītāja. Tas bija tāds ļoti skaidrs skaidrojums, un nākošais runātājs ir Līzes kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Jātien Makī kundzei, par šo ilustrāciju. Jūs uh, sniedzāt mums patiešām daudz informācijas. Vēlēs uzdot vienu jautājumu. Dažādas starptautiskās institūcijas noteikti jau ir izkristalizējuši savu viedokli, un es domāju, ka valdībām arī ir savs viedoklis. Domāju, ka šeit pastāv tāda viedokļa atšķirība, ir E, pausta arī kritika, un ASV teica, ka e, šīs vēlēšanas nenorisinājās saskaņā ar demokrātijas un e, tiesiskumu standartiem, bet Eiropas padomes parlamentārā asambleja un ECO nemaz tik kritisks nebija savā nostājā. Kādēļ ir šādas atšķirības viedokļos? Paldies! Bene, non, non vedo altre richieste di intervento. Jā, labi neredzu nevienu citu, kas gribētu uzdot jautājumus no kolēģiem. Tad ir došu vārdu uzreiz mūsu delegācijas vadītāji, lai viņi varētu atbildēt uz jautājumu un iespējams izteikt arī secinājumus. Tas ir interesants jautājums. Gribētu tikai komentēt, sakot, ka demokrātijas situācija arī ir atkarīga no skatu punktu. Tātad ir dažādi viedokļi cilvēkiem, un kad mēs ar Eiropas padomi, ar ECO cilvēkiem par to diskutējām, tad es teicu, ka sarunas nevienmēr bija vienkāršas. Jo mēs, Eiropas Savienības delegācija, un arī eksperti. Un tie, kuri ilgu laiku jau bija bijuši šajā valstī, mm, tiem bija ļoti uh, spēcīgi komentāri par vēlēšanām, tādi skārabi par to, ka tās nebija demokrātiskas un taisnīgas vēlēšanas. Un mēs centāmies izvēlēties tādu kā vidusceļu mēs Eiropas Savienības delegācijā. Es saprotu arī vēsturi un kontekstu, un arī to, ka demokrātija būtu tas ceļš, kas Azerbaidžānā būtu jāizvēlas. Tie, kas uh, domāju, ka šīs vēlēšanas ir solis atpakaļ, bija atkal citi, kas teica, ka tas ir solis uz priekšu. Mums ir jāizvēlas kopīgs uh, viedoklis, tas nevienmēr bija vienkārši, bet mums bija laba atmosfēra un uh, varat izlasīt mūsu detalizētos novērojumus uh, dokumentā. Grazie, onorevole Jatemaki. Nel frattempo si è aggiunto l'onorevole. Paldies, Jatemaki, kanzei. Un starplaukā arī kolēģis Vaigals ir ieradies un grib uzdot uh, jautājumu. Es varu piekrist jūsu secinājumiem par vēlēšanām Azerbaidžānā, bet zināmā mērā jūs uh, bijāt visai privileģētā situācijā. Jūs uh, teivāties uz Azerbaidžānu, piedzīvojāt tur tādu apātī, kā jūs minējāt, bet Iespējams, ka bija arī jautājumi, kas noteikti tika apspriesti debatēs, tad, kad jūs tikāties ar kandidātiem. Kādi vēl jautājumi spēlē šeit lomu? Proti, sociālie un politiskie jautājumi, kas nodarbina cilvēku prātus, un tā tad kāda vispār ir noskaņa sabiedrībā un uh, ko Azerbaidžāns iedzīvotāji domā par tās augto Eiropas perspektīvu, kurā virzienā Azerbaidžāna vēlas doties un uh, kādu viņi redz savu nākotni. Nu, varbūt jūs varētu nedaudz ilustrēt šos jautājumus. Paldies. Honorevole e, Kačin. Un tagad Kačin kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, tā ir, ka Azerbaidžāna ir. Uh, ļoti īpaša valsts, un tiešām būtu žēl, ja eh, tātad tas ir kauns, ja prezidents ie, tiek ievēlēts ar mazākā 90% atbalstu. Un tāpēc es gribēju tev, Anelī, pajautāt, vai jums bija iespēja runāt ar opozīcijas kandidātiem pēc vēlēšanām, ko viņi sagaida no savas uh, lomas, kā viņi var ietekmēt eh, nākotnes attīstību, lai šī valsts varētu iet demokratizācijas ceļu. Grazie, onorevole Kačin. La... Paldies, Kačina kungs. Un tagad atkal vārds referentei, lūdzu. Thank you. Paldies. Runājot par politiskajām debatēm starp dažādām partijām, nebija nekādu debašu. Un mēs vairāk kārt opozīcijas partijām jautājām, kāda ir viņa pozīcija attiecībā uz sociālo politiku, mēs nesaņēmām nekādas atbildes. Jo nav nekādu diskusiju, viņiem nav tādu programmu, kā mums ir mūsu valstīs. Un bija arī mums tas interesanti to pavērot. Tad tie nebija tikai uh, daži cilvēki, kas jautāja, kur ir šīs politiskās programmas, bet visi mūsu delegācijā un arī citu delegācijās prasīja, kur ir šīs uh, programmas un jautāja, eh, jautājums par šīm programmām, īpaši par sociālās politikas jautājumiem. Un mēs viņiem prasījām arī, kāda ir tad galvenie jautājumi, par kuriem viņi runā ar cilvēkiem, ja ir kaut kāda priekšvēlēšana pasākuma, kāda nenotiek. Uh, Bet es domāju, ka galvenais uh, jautājums no opozīcijas partiju puses bija tātad apvainot uh, vairākumu partiju un nu, pretējā virzienā arī. Bet varbūt arī Kalnu Karabaha bija viens no jautājumiem, ko viņa apspried, bet to viņa skaidri neteica tad, kad mēs uh, diskutējām ar dažiem cilvēkiem, tad viņi teica, jā, tas ir tāds jautājums, kas ir uh, varbūt uh, nedaudz kopīgs partijām. Un tad runājot par šo te programmu attiecībā uz Eiropas Savienību, es uz to nevaru atbildēt. Viņiem nav um, programma attiecībā uz Eiropas Savienību, bet mēs tikāmies arī ar prezidentu, ar ministriem, un uh, šajās sēdēs viņi vienmēr teica, ka viņi grib turpināt un uh, padziļināt sadarbību starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānu. Es domāju, ka viņi tiešām ir ieinteresēti sadarbībā runājot par uh, tirdzniecību. Bet es ceru, ka viņi būs gatavi arī apspriest cilvēktiesību jautājumus. Uh, mēs par to vairāk kārt runājām ar prezidentu. Um, un uh, cilvēktiesības un demokrātija noteikti būs svarīgākie jautājumi no mūsu puses, jo tur ir būtiski trūkumi. Tad mums nebija iespēja apspriesties ar opozīcijas kandidātiem pēc vēlēšanām, tikai pirms vēlēšanām. Bet, kad mēs tikāmies ar cilvēkiem pēc vēlēšanām un pēc mūsu oficiālā ziņojuma, tad uh, nebija sarežģīti ar viņiem turpināt diskutēt, jo es viņiem tieši teicu, ka tas ir vienīgais veids, kā mēs varēsim uzrakstīt savu ziņojumu, jo viņi paši arī zin, ka šobrīd vēl nav demokrātisku vēlēšanu šajā valstī. Bet varbūt nākotnē tādas varētu būt. Un es gribu jums uh, minēt vienu konkrētu piemēru par priekšvēlēšanu pasākumiem un um, kampaņu, kā to veidot. Svētdien, kad bija vēlēšana diena, mēs uh, apmeklējām daudzas balsošanas iecirkņus, un uh, pirmais bija universitātes reģio, rajonā, un tur bija daudz jauniešu, uh, kuri arī novēroja vēlēšanas. Un tad, kad mēs uh, uz turien devāmies, es prasīju, no kurām partijām viņi ir, un viņi teica, ka viņi ir no dažādām partijām. Un tad es uh, jautāju cilvēkiem katram, no kuras partijas tad viņi ir, un visi bija no vairākuma partijas, izņemot vienu dāmu. Un tāpēc, ka viņi bija jauni, uh, jaunieši, viņi sāka diskutēt par demokrātiju. Viņi man jautāja, un es centos viņiem izskaidrot, ko nozīmē būt opozīcijā un uh, ko nozīmē būt valdībā. Viņi um, bija ļoti ieinteresēti, viņiem bija nedaudz vairāk par 20 gadiem tikai, bet viņi bija ļoti ieinteresēti, un tad es viņiem jautāju, kāda veida priekšvēlēšana pasākums viņi ir uh, redzējuši uh, savā apkārtnē, savā valstī, un kādās kampaņās viņi ir bijuši, un viņi teica, ka nekādas kampaņas nav bijis. Un tad es jautāju, kāpēc. Un tikai šī viena dāma, kura bija no opozīcijas vai neatkarīga, būtībā viņa teica, ka viņa ir neatkarīga, viņa teica, ka tieši baiļu dēļ nav nekādas kampaņas. But then one issue, uh, because... Uh, Vēl viens jautājums. Eiropas parlamentā mēs uh, apspriežam asociācijas nolīgumu. Esmu referente un tādēļ patiešām būtu ļoti vērtīgi, ja mēs varētu diskutēt par uh, notikušajām vēlēšanām arī plenārsēdē. Nu, protams, nākamā nedēļa eh, mēs nepaspēsim to iekļaut darba kārtībā, bet varbūt decembrī to varētu apspriest, jo es domāju, ka tas nāktu par labu arī sarunām par asociācijas nolīgumu. Tātad, priekšsēdētāji kungs, jūs varētu parūpēties, lai šis jautājums tiktu iekļauts darba kārtībā. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Paldies, Jātēn Makī kundzei. Mēs noteikti ņemsim vērā jūsu izteikto priekšlikumu. Un, eh, nu, nevar jums īsti neko apsoldīt, jo šķiet eh, šeit varētu rasties organizatoriskas dabas problēmas, jo decembra plenāra sēžu darba kārtība jau ir noteikta, un ja mēs vēlamies tur vēl kaut ko, vēl kaut ko tur pie, pievienot, tas varētu būt visai sarežģīti. Tālāk, nākamais darba kārtības punkts, tas ir Roberta Kovēla ziņojums. Viņš vada delegāciju attiecībām ar Ukrainu. Ukrainā notika pašvaldība vēlēšanas. Tāpat 4. Eh, un 5. novembrī eh, notika arī parlamentārās asamblējas tikšanās Kijevā. Ziņojums par pašvaldību vēlēšanām Ukrainā. Es varu teikt sekojošo. Mēs šīs pašvaldību vēlēšanas varam uzskatīt par tādu kā pārbaudījumu demokrātijai valstī un mūsu komitejas locekļi uh, uzmanīgi sekoja vēlēšanu gaitai un priekšsēdētāja konference lēma uh, lai vairāki kolēģi šajā sadarbības komitejā uh, varētu doties uz Ukrainu, uz vietas uh, par visu pārliecināties savām acīm un pēc tam mūs informēt par notiekošo. Tādēļ vēlējos uh, sirsnīgi sveikt uh, Robertu Kovalu mūsu vidu un arī komitejas priekšsēdētāju. Es eh, varbūt eh, pats eh, pateikšu dažas piezīmes pēc debatēm, bet tagad došu Varko Valkungam. Činkuja bardzo. Činkuja bardzo, paņi. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tas tiesa, ka Mēs uzmanīgi sakojām vēlēšanu gaitai Ukrainā, un, protams, arī mūsu darbs tika uzmanīgi vērtēts. Tagad uh, jūs īsumā iepazīstināšu ar notikumiem. Es jau uh, pašā sākumā jūs iepazīstināju ar tādu sava darba mēlnrakstu, ja tā drīkst teikt, uh, tad, kad tas bija gatavs pirmajā brīdī, un tagad esmu uh, vēl apkopojis plašāku informāciju, un uh, jūs varat iepazīties ar aktualizētu mana ziņojuma versiju. Uh, Vēlējos uzsvērt kādu ļoti būtisku faktu, eh, kas eh, ir radījis arī pārpratums attiecībā uz mūsu misiju. Es vēlējos pateikt, ka vēlēšana novērošana nenotika saskaņā ar EDSO noteiktajiem standartiem neviena uh, no institūcijām, kas parasti novēro vēlēšanas, tātad ne ECO, ne Eiropas padome, ne arī Eiropas parlamenta novērotāji, eh, neizveidoja tādu standartizētu vēlēšanu novērošanas misiju, kas parasti, ja dodas novērot misijas kādā valstī, sāk savu darbu daudz ātrāk, apkopojot faktus, iepazīstoties ar situāciju valstī un pēc tam jau dodoties tur uz vietas. Un tas ir ļoti svarīgi, ja mēs vēlamies labāk izprast eh, to, kas notika Ukrainā. Ja mēs runājam par tehniskajiem apsvērumiem, nu, šeit bija nelielas atšķirības. Protams, es runāšu arī par politisko dimensiju, bet no sākumā tās tehniskās atšķirības, tehniskās detaļas. Es esmu par to jau runājis neskaitāms reizes, bet joprojām uh, pastāv pārpratumi. Ko mēs īsti darījām? Protams, šī misija nebija kardināli atšķirīga no citām misijām. Mēs tikāmies ar politiķiem, mēs tikāmies ar ekspertiem, tikāmies ar citām vēlēšanu novērošanas misijām. Un es to visu, protams, arī atzīmēju šajā ziņojumā. Porach, a zatem można powiedzieć, że ta nasza obserwacja. Tālāk bija parlamentārās sadarbības komitejas tikšanās uzreiz pēc vēlēšanām, un tas bija ļoti vērtīgi. Uh, Mēs valstī pavadījām astoņas dienas, tas bija visai ilgs laiks, un es domāju, tas bija arī patiešām ļoti auglīgi, tā mēs varējām veikt patiešām detalizētu notikumu analīzi. Es atgriezos Varšavā 6. novembrī. Un jau nekavējoties sāku strādāt pie savu ziņojumu sākotnējās versijas. Broka un uh, Gālera kungi teica, ka es esmu strādājis tikai trīs dienas. Nu, īstenībā mm, tā nav taisnība. Mēs uh, Ukrainā strādājam nevis līdz otrdienai, bet līdz piekdienas vakaram. Mēs vēlējāmies paši savām acīm pārliecināties par visu, kas notiek valstī, un vēlējāmies arī varbūt aplūkot tādus strīdīgus gadījumus. Tādēļ šajā ziņojumā es vēlējos iekļaut pilnīgi visu informāciju, politiskos paziņojumus un vēlējos arī tur iekļaut manu sāraksti ar Ukrainas premjeru un ar to informāciju, ko saņēma no opozīcijas partijām. Uh, E, šeit ir arī tādi politiski paziņojumi, un tas jums piedāvā vielu pārdomām. Es domāju, jums tas e, ļaus kaut ko arī saprast. Tātad e, šī ir informācija, ar ko jūs varat iepazīties, to uzmanīgi analizēt, un paši tad varat izlēmt, vai jūs tas interesē vai nē. Es domāju, ka šis dokuments patiešām jums būs noderīgs, jūs varat ar to rūpīgi iepazīties, jūs eh, iepazīsieties ar tām problēmām, ar ko sastapās vēlēšana organizatori, gan eh, sagatavojoties vēlēšanām, gan eh, pašā vēlēšana norises gaitā. Un, protams, te ir minēts arī Eh, plašsaziņas līdzekļu stāvoklis, un eh, mēs runājam par eh, jautājumiem, kas saistīti ar runas brīvību un izteiksmes brīvību. Tā tad šeit ir arī tāds viedokļu, plašu viedokļu atspoguļojums šajā ziņojumā, un es esmu ticies arī ar startautiskajiem un vietējiem vēlēšanu novērošanas pārstāvjiem, un bija viena organizācija, Pora, kas izdeva arī vēlēšana novērošanas paziņojumu. Viņiem ir patiešām daudz pieredzes, un tādēļ viņu paziņojumu esmu iekļauts savā dokumentā. Kāda ir secinājuma? Es, protams, nešaubos, ka mums tūlīt būs jautājumu un atbilžu kārta. Uh, Mēs varēsim pievērsties eh, vairākām detaļām, bet eh, tagad varbūt pastāstīšu par eh, to tādos vispārīgākos vilcienos. Jaņem vērā, ka pašvaldība vēlēšanas nenorisinās gluži tā kā parlamentārās un prezidenta vēlēšanas. Es pats, protams, biju uz vietas Ukrainā, vēroju vēlēšanas, līdz ar to arī par visu pārliecinājusi uz vietas. Jāņem vērā, ka vēlēšanas notiek saskaņā ar uh, augsta līmeņa demokrātijas principiem, it sevišķi, ja mēs runājam par bijušām padomu savienības valstīm. Un es jau nerunāju šeit par tām padomu savienības valstīm bijušajām, kas jau ir iestājušās Eiropas Savienībā. Un jāņem vērā, ka Ukrainā vēlēšanas norisinājās saskaņā ar visai augstiem standartiem. Mēs uh, to nevaram salīdzināt ar valdības vēlēšanām, bet mums ir jāsaprot, ka pašvaldību vēlēšanas bija tāds vispārīgs pārbaudījums demokrātiskās sistēmas uh, izturībai vai atbilstībai. Mēs eh, pieredzējām eh, to, ka bija tādi cīkstiņi pirms vēlēšanām, bet nevis tikai starp iestādēm un valdību un opozīcijas partiju, bet pat opozīcijas rindās opozīcijas partijas cīnījās eh, cita ar citu, bija ļoti liela viedokļu šķelšanās opozīcijas partijās un, piemēram, Jāceņuka kungs un eh, Timošenko kundze, nu, viņu viedokļi bija kardināli atšķirīgi. Mēs eh, bijām visai kritiski noskaņoti par to, kā norisinājās vēlēšanas, bet ja Ceņuka kunga paziņojums bija tāds visai mērens, uh, lai gan viņš bija pret valdības veiktajām darbībām. No otras puses, opozīcijas eh, politiķi mums teica, ka demokrātija dzen aizvien dziļākas saknes Ukrainā un par to tiek diskutēts aizvien vairāk. Bet jāņem ja vērā, kā pašvaldībām, vietējām eh, valdībām pārstāvniecībām nav eh, tādu tiešu pilnvaru. Vēlēšanas eh, tika novērotas eh, ļoti uzmanīgi, bet jāņem vērā, ka tas, cik liela varas daļa pēc tam nonāk pašvaldību rokās, īstenībā nebija proporcionāli tam, cik liela interese valdīja par šīm, par šīm vēlēšanām. Un es domāju, ka varbūt tas nebija pats labākais tāds pārbaudījums vai tests demokrātijai tieši šīs konkrētās vēlēšanas jo tās nebija tik reprezentatīvas. Tagad, protams, mēs varam izdarīt uh, secinājumus, un mums ir jāvērtē nevien politiskā dimensija, bet arī tas, uh, kā vēlēšanas vispār tika sagatavotas. Vēlēšana likums tika mainīts pirms vēlēšanām, un es domāju, tas ir noteikti fakts, kas būtu jāatzīmē. Vēlēšanu likums e, tika pieņemts saskaņā ar jauniem grozījumiem, un šis jaunais likums bija visai vājš. Manuprāt, tieši tas e, noveda pie vairākām kļūmēm un tādiem pārpratumiem sagatavošanās laikā. Bija opozīcijas partijas, kas vispār nevarēja reģistrēties vēlēšanām konkrētās Ukrainas daļās, konkrētos apgabalos. Mums ir noteikti jābūt piesardzīgiem eh, savos izteikumos, savos vērtējumos, bet eh, mums noteikti ir jāpastāsta par to, ko mēs redzējām, ir jāuzskaita fakti, eh, tas, ko mēs pieredzējām Kievā vai Ļvovā, Timošenko kundzes partija. kļuva par upuri ļoti sarežģītiem likumdošanas noteikumiem, un līdz ar to eh, šajos apgabalos Timošenko kundzes partija nevarēja piedalīties. Un šo faktu uh, vēl nozīmīgāku padarīja tas, ka, ja Timošenko kundzes partija varētu piedalīties vēlēšanās Ļvovā un Kievas apgabalā, tad viņi pat varētu būt uh, uzvarējuši pa, šajās vēlēšanās. Vēlēšanu likums tika grozīts, lai varētu it kā racionalizēt procesu, bet vēlēšanu komitejas eh, arī sastapās ar ļoti daudziem ierobežojumiem. Ļoti maz bija to cilvēku skaits, kas varēja reāli skaitīt balsis, bija daudz pārkāpumu, daudz tādu starpgadījumu, ko es mēģināju aprakstīt savā ziņojumā. Un patiešām ir jāņem vērā, ka šie pārkāpumi visai spēcīgi ietekmē vēlēšanu iznākumu. Mēs arī uh, e, devāmies pašu uz vēlēšanu iecirkņiem, uh, e, aptaujājām cilvēkus, skatījāmies, uh, e, kādi ir rezultāti un paši pieņemam secinājumus. Bet mūsu rīcībā nebija tāda mehānisma, ko parasti izmanto ECO. Tas bija visai muļķīgi. Un Ja mēs runājam par vēlēšanām kā tādām, es visu esmu atzīmējis savā ziņojumā. Tagad kādi ir secinājumi? Īsnībā es varētu izdarīt kādu trīs secinājumus. Es domāju, ka mums ir nevien jārunā par šo vēlēšanu reformu, bet vajadzētu atzīt, ka Ukraina ir viena no tām valstīm, kas aizvien vairāk tuvinās Eiropas Savienībai. Līdz ar to administratīvai reformai ir jābūt vienam no galvenajiem mērķiem, un tas ir jāpiemina stabilitātes un asociācijas nolīgumā. Parlamentārās sadarbības uh, komitejai ir jāuzsāk savs darbs. Priekšsēdētāja kungs, es domāju, tas mums ir jāatbalsta. Un mums noteikti ir arī uzmanīgi jāizpēta um, visi notikumi valstī, tad, kad mēs tiekamies ar parlamentārās sadarbības komiteju. Un, protams, ir jārunā arī par uh, valsts aparāta reformu. Tālāk. Eiropas Savienībā ir jābūt institūcijai, kas varētu izvērtēt vēlēšanas un darīt to saskaņā ar visiem standartiem jo es nevēlētos, lai šāda situācija, ko mēs piedzīvojam, nu pat Ukrainas pašvaldība vēlēšanās, vēl kādreiz atkārtotos. Protams, esmu dzirdējis uh, vairākas uh, balsis, kas izteicās, ka uh, parlamentārās sadarbības komitejas ziņojumā nav iekļauti vēlēšana galīgi rezultāti. Uh, bet eh, mēs bijām visai kritiski noskaņoti un bija tik eh, liela viedokļa atšķirība, ka mēs šeit secinājumos nevarējām iekļaut kaut kādu tādu eh, vienu standartizētu secinājumu. Līdz ar to tas arī nav iekļauts ziņojumā. Paldies! Grazie, onorevole Koval, per il suo preģi. Paldies, Kovalkungam, turpin priekšsēdētājs. Paldies par jūsu veikto darbu. Es domāju, ka jūs piedāvātais dokuments ļaus mums iesaistīties vērtīgās diskusijās. Bet es vēlējos izteikties par procedūru, ņemot vērā to, kā e, jūs nosūtījāt savu dokumentu augstajai ārlietu pārstāvē, tur bija iekļaut arī vairāk priekšlikumu. Jāņem vērā, ka augstā pārstāva nedarbojas Eiropas parlamentā, protams, neapšaubām viņa mums tieši sadarbojas, bet ir arī vēlēšana koordinācijas grupa. Žalī kundze ir tās līdzpriekšsēdētāja, un šai grupai ir jāvērtē e, dažādu vēlēšanu procedūru uh, E, organizatoriskie aspekti. Mēs kā komiteja savukārt vairāk pievēršamies politiskās dimensijas apspriešanai. Es vienkārši vēlējos jums to atgādināt, tas ir atrunāts parlamentu reglamentā. Un mums, protams, ir e, jāaizstāv savas tiesības un mums ir jādiskutē par vēlēšanām, e, ir jāuzklaus jebkurš kolēģis, kas vēlas izteikties, jebkurš, kas ir bijis iesaistīts, un par to ir jāapspriež sākumā parlamentā, un pēc tam tikai šādi ziņojumi ir jāsūta kādam, kādai ārējai iestādē vai institūcijai. Jūs piedāvājat izveidot Eiropas Savienības aģentūru, kas varētu novērot vēlēšanas visās kaimiņu valstīs. Protams, tas ir tāds vērtīgs domu grauds, bet jūs nevarat to piedāvāt kādai citai iestādē, kā visa parlamenta lēmumu, ja nu vienīgi par to nesam vienojušies iepriekš. Baukras kungs, lūdzu tagad. Priekšsēdētāji kungs, es nu negribēju kā pirmais šeit runāt, es arī nedaudz vēlāk ierados, un ja kādi citi kolēģi vēlas ko teikt, tad varētu dot viņiem pirmiem vārdu, bet nu paldies, ka dod man vārdu. Paldies arī par šo ziņojumu. Tas man ir devis pāris tādas atziņas. Tādas atziņas, ka mēs varam arī pārbaudīt pēc mūsu principiem. Es domāju, ka vēlēšanu laikā nebija tādu rupju pārkāpumu. Vēlēšana sagatavošana nu, nebija uh, īsti tāda pati. 3-4 punktā tas ir izšķirīgs secinājums, proti, ka nu, procedūru tādi e, izmantojam lielāka opozīcijas partija tajos reģionos, kur tā līdz šim stiprākā ir bijusi, nav ļāvuši kandidēt ar uh, savu pašu vārdu, jo citi šo vārdu e, pārņēma un reģistrēja. Uh, kā arī Ukrainas tieslietu sistēma, kas uh, nebija tik ļoti neatkarīga, nespēja mainīt šo faktu. Es domāju, ka tas ir nu, tāds uh, pilnīgs atkāpšanās spēks, piemēram, Kijavā un Ļvovā šī partija nevarēja kandidātu un pirms vēlēšanas sākās, tad jau nu, tas pats fakts kā tāds ir vēlēšana pārkāpums. To vajadzētu ļoti skaidri teikt un, un neslēpties aiz tādiem formāliem teikumiem. Ja šeit uh, uh Kovalkungs tiek rakstīts, ka šīs uh, partijas nevarēja tikt reģistrētas ar to nosaukumu, un pēc tam uh, Timošenko kundze teica, ka viņa boikotēs vēlēšanas, bet viņa jau nemaz nevarēja kandidēt, jo šis vārds, šis nosaukums jau bija, nu kā lai saka, aizņemts jau bija. Uh, cit, tiem piešķirts, it kā tas būtu tāds, nu, tā kā uh, brīvs lēmums. Tas ir, nu, tāds uh, savāds formulējums un savāda arī lieta. Jūs zinat arī, ka uh, ir nozīme uh, sarakstā secībai, kādā ir partijas vēlēšana sarakstā, tādēļ nepieciešams tāds oficiāls risinājums, ka, par ko vienojas. Bet, ja pēc pieteikuma iesniegšanas tiek piešķirt numuru vēlēšanas sarakstā, uh, Un reģiona partija vienmēr ir pirmā, jo neviens cits nevar pirmais pieteikties, tad tas ir nu, tāds tā kā otrais sagrozījums, kas notiek. Mēs varam runāt arī par neatkarību, par oranžās revolūcijas konstitūcijas atcelšanu, pēc tam, kad uh, slepen dienesta uh, šefs, kas ir šajā uh, konstitucionālā sēdē, ir rūpējies par, to, parūpējies par to, ka četri tiesneši uh, tiek atcelti un līdz ar to um, tika mainīts vairākums. Un oranžās revolūcijas konstitūcija tika uh, atcelta. Un ir arī savādi, ka drošības dienesta priekšnieks var Uh, nu, teiksim, var līdz lemt par uh, tiesnešu iecelšanu. Tas nozīmē, ka ir pilnīgs pārkāpums starp uh, izpildu varu un uh, likumdevēju varu. Uh, es atvainojos starp tieslietu varu un likumdevēju varu. No otras puses, jaunā valdība ir devusi stabilitāti, jo iepriekšējā ne, uh, garantēja stabilitāti tas nu, no tā izriet arī uh, secinājumi, un es zinu, ka balsoties šo uh, stabilitāti, Ukrainas valdība var uh, um, tādas, teiksim, lēmumus piedāvāt parlamentam, kas ļauj Ukrainai arī tuvoties Eiropas Savienībai, kas nebija iespējams iepriekšējās valdības laikā. Tādēļ mana kritika par vēlēšanām uh, nav tāda, ka mums nevajadzētu uh, darīt sliktākas attiecības ar uh, Ukrainu. Mēs aizvien vēl diskutējam par uh, tirdzniecību, par asociācijas uh, nolīgumu un par vīzu jautājumiem, un šos jautājumus vajadzētu virzīt uz priekšu. Nu, es negribu teikt nekādas tādas uh, nepareizas uh, interpretācijas radīt. Es no šīs vēlēšana, teiksim, procedūras neizsecinu, ka vajadzētu palēnināt sarunas ar uh, Ukrainu, bet gluži pretēji. Es gribēju tikai teikt, un mēs kā Eiropas parlaments šeit vajadzētu tādas kritērijas pielietot, kādas arī citur pielietojam. Un, manuprāt, tas arī nu, tāds ļoti skaidrs brīdinājums ja mēs runājam ar pārstāvjiem uh, Kievā, nu daudz faktu nemaz netiek uh, noliegt, un arī Ukraiņa paši saka, ka daudz kas nedrīkst atkārtoties nākošo vēlēšanu laikā. Mēs nedrīkstam to arī, nu tā, iz, teiksim, nu tā pamaz diskutēt un uh, radīt iespēju, nu, ka mēs to neievērojam, jo ja šāda attīstība turpināsies tālāk un uh, Ukrainā polarizēsies sistēma, tad, nu, galu galā uh, Eiropas Ukrainas perspektīvā varētu rasties problēmas. Un līdz ar to mūsu pienākums ir tāpat kā attiecībā uz citām valstīm. Ehm, mums ir jārunā ar viņām atklāti un godīgi, nevis eh, slēpjot kaut ko. Un arī, nu, kā lai saka, jāpiemina arī tie, kas ir eh, šo situāciju radījuši. Un uh, es domāju, ka arī Kovalkungs, ja mēs runājam par demokrātiskajām un pilsoniskajām vērtībām un centieniem uz Eiropas orientāciju, tad mums ir jārunā arī, teiksim, par uh, kļūdainu interpretāciju. Dažas lietas nav uh, akceptējams, jo tas palēninātu demokrātisko procesu un demokrātiju. Var visu mainīt. Parlamentārās sistēmas vietā var ieviest prezidiālu sistēmu tas ir, tā ir kādas valsts pilnīgi brīva uh, izteiksme. Tikai divi principi jāgarantē. Pirmais - opozīcijai jādod uh, godīgas iespējas kļūt uh, par vairākumu un jābūt uh, nodalījumam starp uh, izpildu varu un uh, tieslietu varu. Un šeit, sagatavojot vēlēšanu procesu, situācija bija tāda, ka tas varētu būt. Uh, apdraudēts. Un tā kā vēlēšanas, es domāju, ka reiz tās bija 2007. gadā, un tad tās bija godīgas un atklātas, tad es gribētu arī teikt, ka tagad uh, mēs negaidām uh, vēlēšanu uh, likumdošanas izmaiņas, bet tās nesenās izmaiņas likumdošanā pirms uh, um, pašvaldību vēlēšanās un pretrunā ar ieteikumiem tās nenoveda pie konsensa. Jo bija noteikti politiski tādi mm, priekšstati. Es domāju, ka ir nozīmīgi, lai valsts, kas ir tik ļoti būtiska mums, ar kur mēs vēlamies tādu kopēju attīstību, ietu uh, pa pareizo demokrātisko un tiesisks valsts attīstību. Mums vajadzētu ļoti skaidri par to runāt. Un pēc tam, kad uh, šī uh, komiteja oranžās revolūcijas laikā tik ļoti uh, izšķirīgi uh, cīnījās, lai Ukraina tieši pa šo ceļu iet. Paldies! Grazie, honorevole Brok. Paldies, Broka kungs. Tagad Mirska kungam vārds. Gribētu jūs aicināt izteikties īsi, jo ja paiet laiks. Paldies, kungs, es ļoti īsi Es ļoti uzmanīgi iepazinos ar zinātāju viedokļu par situāciju Ukrainā vēlēšanas laikā. Cik es saprotu, cik es saprotu būtībā kolēģi deputāti bija Ukrainā tikai trīs dienas vēlēšanas laika. Esmu pārliecināts, ka viņiem bija maz laika, lai pienācīgi izvērtētu politisko situāciju kopumā. Es arī biju tur vēlēšanas laikā. Es kopā ar 12 kolēģiem Latvijas, Čehijas, Slovākijas, ASV, Krievijas, Serbijas pašvaldību deputātiem, kā oficiāla pārstāvi no startautiskās organizācijas SISM EMSO strādājam Sevastopolī, Luganska, Užgoroda, Buča, Simferopolī, Donetska, Kievas rajona un Vinnica – mūs, mums secinājums. Jaunajai Ukrainas valdībai vēl piekrūst, pietrūkst pieredzes, bet kopumā vēlēšanas ir uzskatīt par demokratiskam. Mēs nekonstatējam lielus uh, trūkumus, kas varēja ietekmēt vēlēšanas rezultātu. Galvenais mums ir prieks, ka Ukrainas varai ir griba un vēlme turpmāk izmainīt vēlēšanas likumu un līdz ar to Eiropas kopienas attieksme pret Ukrainu. Es gribu pasvītrot. Mēs varam palielināt Eiropas parlamenta lomu, palīdzot Ukrainas valdībai un varu izmaini, izmainīt vēlēšanas likumu saskaņā ar ES standartiem. Ukrainam vajag sajust sevi par Eiropas ģimenes neatņemumu daļu. Ir pēdējais. Divi cilvēki trīs dienā laika ir pārāk maz, lai saprastu situāciju vēlēšanas laika valsti, kur dzīvo nu vairāk nekā 50 miljoni cilvēki, cilvēku. Bet tomēr gribu pateikties Pavelam Kovaļam un Janam Kazlovskim par nosvertu, uh, no, nosvertu nostoju, kura atspulguļota ziņojumā. Paldies! Grazie, onorevole Mirski, onorevole Gāler. Paldies, Mirska kungs, tagad Gāler kungs. Tikai viena minūte, lūdzu. Labi, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Man jāsaka, ka um, es gribētu izmantot šo iespēju uh, runāt ar Broka kungu, pirms viņš dodas prom vispār jau man būtu jārunā uh, šīs uh, temata beigās, tāpēc es labprāt uh, um, gribētu, lai es varētu izteikties tad, kad visi interesētās puses vēl ir šeit zālē. Jūs gribētu vēl pirms diskusijas beigām kaut ko teikt, ja? Vai tūlīt uzreiz, pēc tam, ko teica Broka kungs? Nu, es labprāt uh, atbildētu Broka kungam uz viņa jautājumiem. Ja viņš paliek, tad es varu pagaidīt līdz uh, jautājumu un atbilžu sesijas beigām. Labi, tad Gālēr kungs, divas minūtes lūdzu. Es nevaru divās minūtēs to pateikt, es vienkārši sākšu. Vispirms uh, sākotnēji piezīme. Patiešām. Uh, šis te īslaicīgais uh, uzaicinājums neļāva mums uh, iedarbināt to tradicionālo aparātu, kas mums ir parasti ar vēlēšanu novērošanu, bet ja mēs noraidītu šo ielūgumu, tad valdībai būtu bijis iegansts teikt, jūs tas neinteresē. Bet uh, tas, kas mums šeit ir kā rezultāts, nevar to vērtēt kā klasisks vēlēšanu novērošanas misijas rezultātu, arī šos secinājumus. Uh, tāpēc es eh, uzskatu, eh, ka tie vairākumā nav precīzi. Otra piezīme eh, man tiešām šķiet svarīgi tas, ka parlamentārās sadarbības komitejā um, vispār ne ar vienu vārdu šīs vēlēšanas netika pieminētas. Tas bija novembra sākumā. Un es nedomāju, ka šīs vēlēšanas bija taisnīgas un demokrātiskas. Es nezinu, ko kolēģis šeit izmanto kā mērauklu. Varbūt, ka arī uh, viņam bija arī vakariņas ar drošības šefu Mezondesiņu. Es nezinu, tā ir viņa lieta. Situācija ir um, tāda, tātad es piekrītu tam viedoklim, ko pie, pie, pieminēja Prora un citas organizācijas, proti viņas runāja par to, ka uh, Šeit nav runa par demokrātiskām vēlēšanām. Äh, Apraksts ziņojumā, es tagad esmu septītajā lapusē, vēlēšana sistēma kā tāda tiek atspoguļota bez kritikas. Tur bija äh, pretrunas, tā ir struktūra, kas äh, sabiedrībā, kurā ir eh, ļoti dominējoša partija un citas ir sātrumstalots, noved pie tā, ka ar vairākumu vēlēšanu sistēmu eh, ir tāds ļoti vienpusējs sastāvs rezultātā. Ziņojums eh, tikai piemin to, ka Kijevā netika balsots. Arī tas bija taktisks uh, pasākums, uh, atceļot šos te apgabalu uh, padomus amatus, un tas arī, manuprāt, bija mērķiecīgs uzbrukums taisnīgumam. Tas ir, lai novērstu taisnīgas vēlēšanas. Un par vēlēšanu komisēju. Tur nav runa par tā sastāvu un netiek pausta kritika, ka tur uh, valdošā partija uh, vairākumā tika pārstāvēta. Eh, Principien... Runājot par principiem vēlēšana likumā, tur tikai tiek aprakstīti šie principi, bet netiek tie novērtēti, un arī 3-4 punktā, ko Broka kungs jau pieminēja, apraksts uh, tika minēts kā boikots, pat ja viņi pat nevarēja piedalīties, un tas ir nepareizi aprakstīts. Uh, bija norāde uz eh, Daži no kandidātiem tika arestēti priekšvēlēšana kampaņas laikā un varēja tomēr piedalīties uh, vēlēšanās. Kas tad tas ir par izteikumu? Tas taču, vai tas ir tāda kā tāds mierinājums? Uh, es nedomāju, ka to var tā vienkārši atstāt tā uzrakstot un viss. Es domāju, ka ja mēs visā uh, visumā izlasām kopumā šos aprakstus, tad tie secinājumi, kas no tā izriet, uh, nav uh, pamatot. Pirmajam secinājumam būtu jābūt Ukraina tos standarts, kurus tā jau ir sasniegusi, tagad ir atstājusi novārtā. Un, manuprāt, nav labs ieteikums veikt visaptvarošu uh, vēlēšanu likumu pārskatīšanu, jo proporcionālā vēlēšana sistēma iepriekšējās vēlēšanās pierādīja sevi kā labu sistēmu, tur partijas uh, pēc visu domām varēja diezgan uh, taisnīgi un godīgi piedalīties vēlēšanās, un tāpēc es nedomāju, ka parlamenta vēlēšanām vajadzētu um, arī izmantot šo te pašvaldību vēlēšanu sistēmu. Ziņojumā ir rakstīts arī tas, piemēram, ka jebkāda uh, šo tiesību uh, aizstāvēšanas samazināšana nebūtu vēlam. Te ir runa par demokrātiskajām brīvībām. Tas jau notiek, un uh, tāpēc tas šeit ir uh, situācijas nepareizs apraksts, te tā tiek uh, Uh, padarīt tādu nevainīgāku, nekā tā patiesībā ir. Un noslēgumā šis te teikums, kā lai to pasaka, centrālās valdības deklarācija mainīt uh, vēlēšanu likumu vajadzētu pret to attieksties ar cerībām nu, es nedomāju, ka cerības vajadzētu izmantot mūsu politikā. Mums vajadzētu skaidri pateikt, kādi ir Eiropas standarti, un uh, Ukrainai vajadzētu uh, pēc tiem arī saņemt vērtējumu. Nevajadzētu rakstīt arī šādu teikumu, lai arī vietējās un reģionālās vēlēšanas Ukrainā uh, bija ar plašu sabiedrisku, starptautisko interesi vajadzētu uzsvērt, ka Ukrainas valdībai nav īpašas varas. Tad, vai tas nozīmē, ka tad, tad nekas, kad vēlēšanas ir viltotas, krāplieciskas? Nē, šādi teikumi patiesībā nav piemēroti. Tas nav ticams, uzticams ziņojums, un tāpēc es domāju, mums to vajadzētu pieņemt zināšanai, bet uh, nevajadzētu, um, tātad vajadzētu atcerēties, ka tas nav sastādīts tādā procedūrā, kā mēs parasti veicam vēlēšanu novērošanu, un tāpēc to nevajadzētu arī formāli šeit um, likt uz balsošanu, vajadzētu to tikai pieņemt zināšanai, ielikt dokumentos, jo, ja par šo būtu balsojums, tad es ieteiktu balsot pret. Paldies! Grazie, onorevole Galer. In effect... Paldies, Galer kungs. Labi, patiešām tās nebija divas minūtes, tās jūs eh, pārsniedzāt, bet uh, paskatīsimies, vai Tanoku kungam izdosies, lūdzu. You, well, um, will... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Uh, es atkārtošu to, ko teicu jau iepriekš. Es biju pret tiem principiem, eh, kādā norisinājās eh, vēlēšanas, pat ja tas notiek tādā, vēlē, tādā manierē, kāds notika Ukrainā. Mēs nesam vietējie politiķi un uh, pašvaldību vēlēšanām nav pietiekami daudz tādu startautisku pilnvaru. Protams, viņiem ir zināmi resursi, viņi var kaut ko darīt, lai nodrošinātu savu partiju pārstāvniecību pašvaldību līmenī. Bet tas īstenībā pat pat nebija mūsu uzdevums. Un Eiropas padome, piemēram, nenosūtīja uh, uz turieni parlamentāriešus, bet gan cilvēks, kas pārstāv pašvaldības uh, citās valstīs. Un ja, šādi, pra, ja šādas prasības tiek nosūtīts uz Eiropas parlamentu, tad mēs tās nosūtām tālāk uh, reģionu komitejai, jo viņi īstenībā būtu atbildīgi par pašvaldību vēlēšanu novērošanu. Eh, un viņi ir atbildīgi arī par eh, citu tādu vietēju līmeņu vēlēšanu novērošanu, jo īstenībā eh, šīs vēlēšanas nebūtu jānovēro Eiropas parlamentu misijai. Un tas notiek jau otro reizi. Pirmo reizi mūsu misija tika sūtīta uz Grūziju, un es domāju, tad mēs varētu sūtīt uh, mūsu vēlēšanu novērošanas misijas uz visām valstīm, uz kurām attiecas mūsu kaimiņu valstu attiecība politika. Es uh, uzmanīgi klausījos arī Gālera kunga izteikumos, un uh, Protams, situācija Ukrainā nav ideāla, bet eh, jāņem vērā, ka ir jābūt pietiekam daudz instrumentiem, lai situāciju varētu pilnībā novērot par 100%. Jāņem vērā, ka tur bija tūkstošiem kandidātu, situācija nebija tik pārskatāma un bija vairāki piemēri, kas nav pieņemami. Manā valstī viss ir ļoti vienkārši un ir ļoti vienkārši sastādīt arī šos vēlēšanu sarakstus. Un Eh, pašvaldības eh, reģistrē eh, savus partijas un tad tiek spriest, kāda ir secība, un secība norisinās saskaņā ar kandidātu uzvārdiem, nevis ar partiju nosaukumiem. Un manā valstī, tātad Lielbritānijā, mums ir koalīcijas valdība un jāņem vērā, ka pašvaldību partijas netiek reģistrētas tāpat kā tiek reģistrētas valdības, kas piedalās parlamenta valdībās, un tā tad var būt koalīcija arī pašvaldībās, vietējās valdībās. Un, protams, es varu saprast, ka jūs nevarat reģistrēties konkrētos apgabalos un eh, ir izsaugums no zāles, bet bez mikrofona. Tā tad Eh, šeit bija rakstīts, ka viena partija nevarēja reģistrēties vairākos apgabalos un jāņem vērā eh, eh, ka šī uh, Timošenko kundzes partija uh, netika reģistrēta divos apgabalos, bet es nezinu, vai šo lietu vispār vajadzētu iesniegt tiesā. Uh, Ir ļoti grūti e, šeit izdarīt kaut kādas secinājumus, jo jāņem vērā, ka vēlē, vēlēšana misija bija tikai Kievā un e, tikai vēl vienā reģionā novēroja, novē, novēroja vēlēšanas, bet ja ir desmit tūkstoši kandidātu visā valstī. Protams, jūs nevarat novērnot pilnīgi jebkuru un e, katru partiju. Un varbūt mums tiešām nevajadzētu doties uz pašvaldību vēlēšanu novērošanu. Paldies! Honorevole Kēlam. Kēlams, lūdzu, divas minūtes. Honorevole Kēlam, prego. Elama kungs, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Es vēlējos pateikties Kovalkungam par sagatavoto ziņojumu, un es varu piekrist viņas secinājumiem, ka Ukrainā ir nepieciešams administratīvā aparāta reformas jau pirmām kārtām. Bet, nestoties uz to, esmu nedaudz samulsis, lasot vēstījumu, kāds valda šajā ziņojumā. Mēs eh, jau eh, esam pieredzējuši uh, Eh, tādas eh, negatīvas attīstības tendences eh, Ukrainā. Piemēram, tika aizliegt vairāk televīzijas kanāli, bija opozīcijas kandidāti, kas nevēlēja kandidēt vēlēšanās, un drošības dienest arī mēģināja iejaukties vēlēšanu procesā. Tika ietekmēta runas brīvība un pēdējā brīdī uh, tika mainīts vēlēšana likums, ņemot vērā uh, visu šo fonu, es nezinu, vai mēs varam apgalvot, ka demokrātijas uh, tendences kļūst aizvien iepriecinošākas. Nu, tas ir tā visai mulsinoši. Un uh, beigās uh, šeit es lasu secinājums, ka bija tikai tādas mazas nenopietnas kļūmītes un vēlēšanas notika saskaņā ar visiem principiem. Bet kas mani mulsina? man mūsina šī pieeja. Mēs te mēģinām tā uzmanīgi uz pirksgaliņiem apiet apkārt šīm problēmām, būt ļoti piesardzīgi. Eh, pagājuši nedēļu mēs klausījāmies. Said, Eh, klausījāmies Hokmārka kunga izteikumos plenārs sēdē. Viņš arī bija Ukrainā un eh, daudzi Ukraiņi vēlējās, lai Eiropas parlaments raidītu nepārprotam signālu. Mums nevajag kaut kā šīs problēmas mēģināt ignorēt vai padarīt nenopietnāks. Mums ir jāpalīdz Ukrainai izskaust pastāvošās problēmas un ir jārunā skaidra valoda. Tādēļ es esmu. Uh, Ehm, tādēļ es šaubos, vai ar šī ziņojuma palīdzību mēs raidīsim ehm, tādu nepārprotamu signālu Ukrainas virzienā. Es varu piekrist Broka kungam, ehm, ka mums ir jāgarantē, lai Ukraina dotos pa šo Eiropas ceļu, bet, protams, ir jābūt arī uh, godīgiem principiem, godīgiem noteikumiem, arī attiecībā uz opozīcijas partijām. Uh, ir jābūt pilnvarām un ir jāgarantē preses brīvība. Īstenībā tie bija galvenie priekšnosacījumi tad, kad norisinājās oranžā revolūcija. Paldies, paldies Kēlama kungam. Līzeka kungs, lūdzu divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Centīšos izteikties patiešām lakoniski. Varbūt, ka pat man nevajadzēs divas minūtes. Ja mēs runājam par parlamentārās sadarbības komiteju, es eh, nepiedalījos eh, pirmajā novērošanas misijā, kurā piedalījās Kozlovska kungs un Kovala kungs, bet varbūt daži vārdi par eh, parlamentārās sadarbības komiteju. Es domāju, ka Gāler kungam un varbūt arī citiem kolēģiem būtu noderīgi to uzklausīt. Tad, kad ārpus parlamenta tikās eh, parlamentārās eh, sadarbības komitejas pārstāvji ar ārlietu ministru, premjeru, ar drošības dienas priekšnieku, jāņem vērā, ka eh, pēdējais šajā procedūrā, nu, viņa spēlētā loma tā, bija tāda visai interesanta. Uh, Eh, ja nevienmēr tā bija viennozīmīga. Mēs arī izteicām savas bāžas par to, vai demokrātiskie standarti būs eh, par 100% ievēroti vēlēšanu procedūrā. Varbūt, ka šie jautājumi nebija tā oficiāli iekļauti parlamentārās sadarbības komitejas darba kārtībā, bet es domāju, ka apmēram uh, pusi no tā laika, kas mums bija atvēlēts, mēs pavadījām runājot par vēlēšanām. Mēs tikāmies arī ar opozīcijas līderiem, ar Timošenko kundzi, ar Ieceņuka kungu, Tarasjuka kungu. Un mūsu eh, paustās bažas noteikti tika uzklausītas. Mēs arī uzmanīgi klausījāmies tajā, kas bija sākāms starptautiskām organizācijām, opozīcijas partijām, un mēs eh, savu vēstījumu skaid, eh, paudām skaidri un gaiši. Un pēc tam mēs tikāmies arī ar valdības partneru. Paldies, Līzeka kungam. Tagad Lānsberģa kungs uz divām minūtēm. Paldies, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eh, daži vārdi par eh, Kovala kunga secinājumiem. Es domāju, ka Eiropas parlaments bija viens no tādiem nopietnākajiem novērotājiem uh, Ukrainas pašvaldību vēlēšanās, man nav radusies sajūta, ka demokrātiskā situācija aizvien uzlabotos Ukrainā. Es vēlējos pavaicāt tiem kolēģiem, eh, kas sastādīja secinājumus, vai jums neradās iespējas, ka tur viss bija tieši pretēji ar demokrātijas standartiem. Kas notiek Krievijā? Īstenībā prezidents tika ievēlēts un bija tikai viens kandidāts un Tātad notika vienošanās, kurš būs prezidents, kurš būs premjers, vai mūsu uzskati par šo draudzīgo režīmu ir tādi paši kā par Ukrainu, vai varbūt Krievija ir bijusi labākais skolnieks šajā klasē? Paldies! <clears throat> Labi, tad mēs varam uh, noslēgt debats ar to. Kovalkungs. Noslēgumā lūdzu, Brokokungs eh, šobrīd taisās iet ārā no zāles. Es gribētu viņu lūgt vēl palikt, ja viņš grib uzklausīt uh, referenta atbildi. Ja net, viņam būs jālasa protokols. Lūdzu, Kovalkungs. Jā, paldies. Es tiešām, eh, man tiešām žēl, ka eh, Broka kungs izlēma doties prom, un es nevarēju atbildēt uz viņu jautājumiem. Kamēr viņš ir klāt zālē, es ceru, ka Gāler kungs nodos viņam mans komentārs. Vispārīgais komentārs. Es domāju, ka es eh, pilnībā nespēju uh, aptvērt un uztvērt šo kritiku, kas tika pausts um, par manu darbu. Es domāju, ka mans viedoklis par šīm vēlēšanām ir ļoti tuvs Broka un Gālera kunga viedoklim. Es saprotu, ka šī situācija ir sarežģīta, kas ir mūsu priekšā, un uh, sarežģītais aspekts ir tas, ka uh, Ukraina ir tā kā pusceļā uz Eiropu. Ir partijas, kas uh, sadarbojas ar uh, Tautas partiju, uh, Uh, Eiropas parlamentā ir arī reģiona partija, kas uh, sadarbojas ar sociālistiem, un uh, es pats kā no konservatīvo partijas es esmu tādā sarežģītā situācijā. Bet tomēr, ja mēs runājam par demokrātijas standartiem, un tas ir jāuzsver atkārtot, un es to darīšu ar vajadzīgo uzsvaru. Uh, Es eh, savā viedoklī esmu ļoti tūs tam, ko saka tautas partija, bet es centos izvairīties no tāda ļoti skaidra eh, signāla. Es vienkārši sniedzu visu informāciju, visus šos paziņojumus, ko saņēmām un tā tālāk, lai jūs paši varētu izdarīt secinājumus. Es neizlikšos, ka mēs eh, veicām vēlēšanu novērēšanu tā, kā to dara ECO, jo mums nebija pietiekami instrumenti. Mēs varam nodot eh, tālāk eh, politisku um, Uh, secinājumu. Varbūt tā no kungam ir taisnība, varbūt, ka jau no paša sākuma tas bija viss kļūdaini, bet tas tagad ir noticis, šī misija notika un mums kaut kas ir jādara. Es savu dokumentu uztveru kā tādu neformālu dokumentu. Ja tas būtu uh, visas ārlietu komitejas uh, ziņojums, tad tas būtu bijis atšķirīgs, bet man bija jāstrādā trīs dienas pie šī dokumenta un um, ļoti ātri uh, Pēc tam, kad es biju sagatavojis šo dokumentu tikai trīs dienu laikā, es izlasīju Broko kunga paziņojumu par to, ka es strādājot pārāk lēni. Es nezinu, kā es to būtu varējis izdarīt citādākā veidā. Es eh, pieņemu to, ko teica Gāler kungs. Nebija eh, īpaši skaidrs, kāds ir man ziņojuma status. Tas bija tāds kā pašinicitīvs ziņojums. Šis bija, tā bija mana vēlme informēt jūs par to, kā mēs strādājam. Tātad es tā formāli pieņemu jūsu kritiku. Tagad par Broka kunga jautājumiem. Es nedomāju, ka kaut kas šeit ir pazudis tulkojumā. Es uh, domāju, ka es atbildēju uz visiem viņu paustajiem uh, jautājumiem. Es runāju par kampaņu, par vēlēšanu sagatavošanu, un es piekrītu, ka uh, priekšroka tika dota šīm te partijām tādā secībā, kā tās tika pieteiktas, bet es nezinu, kā tad tas var ietekmēt gala rezultātu. Man nebija instrumenti, lai to izmērītu. Ja jūs vēlaties paust šādu komentāru vai kādu šādu vērtējumu, tad ir jums jābūt piemērīgiem instrumentiem, piemērotiem instrumentiem, lai to izmērītu. Tagad par konstitūciju. Uh, tas nav eh, tā skaidri sasaistīts ar vēlēšanu procedūru. Tā ir problēma. Ukrainā kopš 2000, pēc 2004. gada visas partijas, tā skaitā arī opozīcijas partijas, me, vēlējās mainīt konstitūciju. Tagad uh, konstitūcija ir mainīta um, reģionu partijas vadībā, un tagad atkal jūsu pašu ziņā ir izdarīts secinājums, es jums neko negribu uzspiest. Tagad tas par to, ko Mirska kungs teica. Uh, Precīzi to iemeslu dēļ, kurus jūs uzskaitījāt, es negribu teikt, vai šīs uh, vēlēšanas atbilda vai neatbilda demokrātijas standartiem. Es runāju ar opozīcijas partiju vadītājiem, un viņi teica to pašu. Viņi izvairījās no skaidra vērtējuma sniegšanas. Viņi teica, ka bija zinām reģioni, kur bija tiešām klaji pārkāpumi un uh, tika pārkāptas procedūras. Uh, un opozīcijas partijas nevarēja reģistrēties, un skaidrs bija tas, ka tas nav demokrātiski, un tas ir skaidri jāpasaka, un šeit nav nekāda problēma, bet tas skāra tikai zināmas reģionus, tātad es nesaprotu, kāpēc mums ir šīs te kritikas vilnis par manu uh, darbu. Uh, jo, manuprāt, mēs visi esam vienā pusē, mums ir vienāds viedoklis. Es centos izskaidrot, kāpēc garīgajā, galīgajā ziņojumā parlamentārā sadarbības komitejas darbam nebija minēts vēlēšanas. Tas nebija tāpēc, ka mēs nevarējām sastādīt ziņojumu. Mūsu pozīcija bija ļoti skaidra, mums bija vienprātīga pozīcija. Tā bija Ukrainas puse, kas nevarēja vienoties par kopīgu pozīciju. Uh, Un tā kā kompromiss nebija iespējams un mēs nevarējām parakstīt kopīgu dokumentu, mēs atteicāmies no tā vispār. Un uh, tas bija kopīgs lēmums. Visi deputāti parlamentārā sadarbības komitejā tā izlēma. Un es domāju, ka tas bija pareizs lēmums, jo uh, Mēs gribējām paust solidaritāti un uh, nevis nākt klajā ar diviem konfliktējušiem uh, paziņojumiem no šīs komitejas puses. Tātad mēs gribējām vai nu vienotu paziņojumu, vai nu tad nebūtu vispār paziņojumu. Un tas bija mūsu kopīgs uh, lēmums nesniegt paziņojumu, jo pretējā gadījumā mūsu paziņojums varētu izmantot strīdos starp dažādām politiskajām partijām Ukrainā. Tagad par kandidātiem, kas tika arestēti. Es domāju, ka tas tika nepareizi izprasts, ko es teicu. Es piekrītu tam, ko teica Gālera kungs, tikai ļaujiet man uzsvērt vienu lietu. Viņus tiešām arestēja, bet formāli viņu vārdi joprojām bija balsošanas sarakstos. Tas arī bija viss, ko es teicu. Lūdzu, nelasiet starp rindiņām, jo tur nav nekas rakstīts. Ir rakstīts tikai tas, ko es gribēju teikt. tika minēts, ka uh, tika ielūgt cilvēki uz uh, uh, vēlēšanām uh, īsi pirms vēlēšana norises, un tiešām tas bija ļoti uh, neilgs laiks, kurā mums bija jāsagatavojas. Un es uh, teicu, ka vietējām iestādēm nav reāls vārds, un jūs savukārt uh, izsacinājāt no tā, ka es gribu pateikt, ka šīs vēlēšanas nav svarīgas. Nē, tieši pretēji. Uh, Tas ir ļoti svarīgi un ir jābūt pilnīgai skaidrībai, ka uh, Ukraiņiem ir jāveic administratīvās reformas, jo cilvēki taču piedalās šajās vēlēšanās ar domu, ka tām būs kaut kāda ietekme uz viņu ikdienas dzīvi un uh, vietējām pašvaldībām ir zināms pilnvars, kas tā nav, un šī iemesla dēļ uh, pašvaldības ir jāreformē. Tas ir tas, ko es domāju. Tātad es domāju, ka šajā punktā arī mums ir vienāds viedoklis. Tātad lūdzu pieturieties pie faktiem, jo pretējā pusē, pretējā uh, gadījumā Ukraiņi mūsu debatas šeit uztvers kā tādas fundamentālas. Bet tas tā nav. Varbūt Tanaka kungam ir taisnība. Varbūt, ka jau no paša sākuma tas viss bija kļūdains process. Varbūt mums nevajadzētu sūtīt uh, novērošanas misijas uz reģionālām vēlēšanām, jo mums nav piemēroti instrumenti. Varbūt tā bija problēma visā šajā pasākumā. Liseka kungam bija taisnība. Viņš zina, kāda ir mūsu pozīcija, un uh, tad, kad mēs uh, runājām ar valdību, uh, Uh, Lisaka kungs no Eiropas tautas partijas bija klāt, uh, Svabods kungs no sociālistiem bija klāt, un es biju tur klāt, un mēs bijām visi vienoti. Tātad es uh, nesaprotu, kāpēc mums tagad vajadzētu šķelties. Mēs esam šeit vienoti, un mums ir vienāds viedoklis par fundamentālām lietām. Tagad par to, ko teica Kelam kungs. Uh, Es negribēju eh, prezentēt eh, tādu neviennozīmīgu politisku paziņojumu, jo es taču nepārstāvēju jūs visus. Protams, mēs eh, varam pieņemt formālu paziņojumu Strasbūrā. Mums ir jākritizē tas, kas notika Ukrainā par šiem te procedurāliem trikiem jārunā un tā tālāk. Tagad Landsberģi kungs. Protams, lai saglabātu mūsu institūcijas morālo stāju, mums jābūt piesardzīgiem, mums ir jāvērtē viss uh, proporcionāli. Visi šie te komentāri tomēr nemainīs vienu fundamentālu lietu, proti teikt, ka standarts uh, Ukrainas vēlēšanām ir augstāks nekā citās postsovietu valstīs. Uh, Tātad, ja mēs būsim pārāk kritiski pret šīm e, vēlēšanām, tad mēs e, radīsim iespēju, ka standarti ir dramatiski kritušies. E, bet tā nav. Es domāju, ka mums vajadzētu paust brīdinājumu Ukrainas valdībai, ka viņi zaudē, viņi riskē zaudēt savu labo tēlu, jo standarti prezidenta vēlēšanās bija diezgan augsti, un tagad tie bija zemāki, bet mums ir jāatceras arī konteksts, ko minēja Landsbergi kungs. Uh, ja mēs tiešām gribam saglabāt mūsu ticamību, jo uh, citādi mūs kritizēs uh, saskaņā ar divbūtiem standartiem. Tātad mēs uh, būsim ļoti kritiski pret Ukrainu un pret citām valstīm, saprāt, nesamērīgi nekritiski. Un vēlreiz gribētu uzsvērt, ka process, demokrātijas process Ukrainā nav progresējis, bet tas nav arī regresējis. Tātad mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem uh, attiecībā uz mūsu galīgo paziņojumu. Saglabāsim līdzsvaru šajā paziņojumā, bet saglabāsim arī vienotību, jo es atkārtoju, manuprāt, mums ir vienāds viedoklis par šīm svarīgākajām lietām. Es ļoti uzmanīgi jūs visus uzklausīju. esmu labs deputāts, parlamentārietis un um, ļoti uzmanīgi klausījos, un es uh, ceru, ka mēs varēsim kopā tikties un diskutēt, kad sagatavosim rezolūciju, un ceru, ka tas būs līdzsvarots dokuments. Un paldies visiem, kas piedalījās uh, debatēs, paldies arī par kritiku. Es ceru, Galerkungs, ka es izkliedēju jūsu bāžas un vēlreiz gribu uh, Uh, teikt, ka man ir žēl, ka Broka kungs devās prom, pirms varēju viņam atbildēt, jo, kā jau teicu, manuprāt, mūsu viedokļa atšķirības nemaz nav tik lielas, kā uh, tas varētu izskatīties. Paldies, Koval kungs. Um, es atvainojos, Mirs kungs, es jums nevaru dot vārdu, diemžēl, jo mums ir um, uh, steidzamības jautājums, mums ir jāmaina darba kārtība un jāskata tagad jautājums, ko Uh, Podis kungs pacēla uh, tieši tāpēc, ka kādam ir jādodas prom, Podis kungam jādodas prom. Tātad mēs uzreiz, ja jūs piekritīsiet, varam pāriet pie jautājuma par Eiropas Savienības attiecībām ar Persijas līča sadarbības padomu. Tas ir ziņojums, par kuru mums uh, šeit ir ieradies Luigi Mabonī, kas ir ES misijas uh, Uh, vadītājs Persijas līča sadarbības padomē. Un uh, uh, tā ir mūsu vienīgā pārstāvniecība šajā reģionā, un lūdzu, Bodiskungs, jums vārds. Paldies, priekšstādātāji kungs. Šīs ir mūsu pirmās diskusijas par šo ziņojumu, kas ir veltīts attiecībām starp Eiropas Savienību un Persijas jūras līča attiecību padomu. Un es gribētu īsumā izskatīt uh, tos punktus, lai paskaidrotu, kādā attīstības situācijā ir šīs attiecības tagad un kā tās varētu attīstīties arī nākotnē. Un sākumā atgādināšu pāris vārdus par to, uh, kas, tās ir, kas, kas šī organizācija. Tās ir sešas arābu valsts uh, - Bahreina, Kuveita, Sauda Arābija, Katāra, uh, apvienotie Arābu Emirāti un arī Omanas sultanāts. Tās ir e, monarhijas un jāpasvītro arī, ka tās ir vienīgās e, organizācijas, e, kuras ir gan uh, reģionā, gan arī visā arābu uh, pasaulē ļoti uh, nozīmīgas. Uh, pilnīgi skaidrs, ka uh, Persijas līģa sadarbības padomi ir ļoti nozīmīga No vienas puses sadarbībā arī, ja attiecībā pret Irānu, bez tam tās ir Irākas kaimiņu valstis, Jemenas kaimiņu valstis, un tās ir netālu no Somālijas. Bez tam tie ir tādi ļoti nozīmīgi politiski e, punkti, jo PLSD valsts ir aptuveni ceturdaļa e, no Arābu līgas valstīm, un dalība valsts ir uh, Persijas līdz sadarbības padomībā, padomē nozīmīgas uh, miera sarunām. Un, piemēram, uh, Saudarābijas uh, karaļa iniciatīva jāpiemina 2008. gada krīze Libānā tika atrisināta uh, nu, arī ar uh, uh, šo starpniecību, kur noteikti lomu spēlēja Katāra. Bez tam PST ir ekonomiski ļoti nozīmīga. Jāpiemina gan dabas gāzes un citu kurināmo rezerves un arī ražošanu. Un šeit gribu atgādināt arī to, ka PSD ir valsts ir pirmais piegādātājs uh, Eiropas Savienībai kurināmā ziņā. Jāpiemina arī tas, ka PSD fondi veido trešdaļu no, teikt, fondi, kas visā pasaulē ir trešdaļu no tiem, piedar Persijas līča sadarbības padomus valstīm. Nu, pat labāk sarunas ir apstājušās 20 gadi ir pagājuši kopš vedām sarunas par brīvās tirdzniecības līgumu. Sarunas nav noslēgtas, un tas ir rekords. Tās ir vissanākās sarunas, kādas notiek, kādas ir Eiropas Savienībā ar trešo pusi un kuras aizvien vēl nav noslēgtas. Nu, tā tad šis pašiniciatīvas ziņojums, tā mērķis ir dot uh, impulsu, lai atsāktu šo kustību. Atgādinot to, ka līgums par brīvo tirdzniecību, um, ka to uh, es jāvērtē kā prioritīvs uh, mērķis un jācenšas ātri noslēgt šīs sarunas. Bez tam šeit tiek izteikti principi, ka mūsu attiecības ar Persijas līdz sadarbības padomu tā nevajadzētu pievērsties tikai tirdzniecības jautājumiem, nevajadzētu aprobežoties ar klienta piegādātāju attiecībām, jo arī šis brīvās tirdzniecības līgums nav vēl noslēgts, un mums jādodas ir tālāk. Mēs piedāvājam veidot patiesu partnerību, politisku un arī stratēģisku. Nu, ir nepieciešams, lai Eiropas Savienība kļūtu redzamāka reģionā un it īpaši arī izmantojot līdzekļus, kas būtu nozīmīgāki gan uh, reprezentācijas uh, ziņā es, gan arī uh, organizējot ārās rīcības, ārējās rīcības dienesta pārstāvniecības un mūsu pārstāvniecības, ko mūsu uh, vārdā Narbona kungs uh, veido. Mēs esam diskutējuši ar viņu, bet, nu, katrā gadījumā ir vērts domāt par to, ka visās šajās uh, Persijas jūras līdz sadarbības valstu um, uh, galvaspilsētās tikt veidot biroju. Mums ir nepieciešams dialogs visaugstākajā līmenī, mums ir nepieciešams uh, galotņu tikšanās, kurās piedalītos valstu un valdību vadītāji, kas notiek regulārs. Jo tagad ir tikai ministru tikšanās un dalību valstis nav prezentētas citādi kā tikai tehniski ir arī vēl iespēja politiskai sadarbībai, un bez tam, es domāju, arī ka ir uh, atzinīgi jāvērtē un arī jāiedrošina kooperācijas uh, process ar PSD, un uh, tas šim procesam jāturpinās, jāeksistē, un tas ir vienīgais integrācijas process uh, no vienas puses gan reģionā, gan otras puses ar Arābu uh, pasaules valstīm. Uh, Mums ir nepieciešama arī pieredzes apmaiņa. Ir skaidrs, ka diplomātiskie un strateģiskie temati, to ir daudz drošības plāksmē. Irāna tikko par to runāja ar bruņojumu pieaugumu reģionā, Irākas stabilizācija, bez tam arī Jemenas sarežģītā situācija un arī no otras puses Somālija Tas vienkārši parāda, cik ļoti lielā mērā Persijas jūras līča valsts ir tādā krīzē, kas ir tāda daudzveidīga un daudzskaitlīga, mm, un cenšoties uzlabot uh, sadarbību, mēs uh, mēģinam uh, stabilizēt uh, šo reģionu kopumā. Tas būtu gan Persijas līdz uh, padomas valstu interesēs, gan arī, arī ES interesēs. Mēs šajā sadarbībā runā par daudzām jomām, jomām kuras tiek vērtētas kā prioritārs arī no Persijas jūras līdz valstu padomas valstīm. Es domāju, piemēram, par atjaunīgām enerģijām. Šīs valsts, kas ir lielākās dabasgāzes un naftas ieguvējs ražotājs, tām arī bez tam ir lieliska kapacitāte ražot enerģiju no. Uh, um, saules uh, baterijām. Bez tam arī attiecībā uz sieviešu tiesībām ir ļoti ambicioza politika izglītības, apmācības un augstākās uh, izglītības jomā. Reiz no šajā reģionā ir ļoti ātra šī attīstība pirms um, 15-20 gadiem. Uh, jaunieši no uh, šīm valstīm uh, devās uz rietumiem, uz ASV, lai studētu, uz, nu, pārsvarā uz Lielbritāniju arī. Šodien situācija ir tāda, ka valsts veido gluži citu politiku, viņu tās vairs, nu, respektīvi arī vismaz samazinās um, jaunieši nedodas uz ārzemēm stuvēt, viņi attīsta gluži pretēji ļoti nozīmīgas infrastruktūras augstākās izglītības jomā. Uh, atbilstoši tam, kas ir nepieciešams partneriem un spēcina profesoru tīklu. Mums vajadzētu būt klāt šajā situācijā, mums nevajadzētu atstāt vienkārši visu šo jomu amerikāņu ziņā. Ir dažādi instrumenti, tie nav vēl pietiekami izmantot. Nu, piemēram, atcerieties, ka Erasmus Mundus programmas ietvaros pagājuši gadu bija astoņi, tikai astoņi studenti, kas uh, ieradās Eiropā no uh, šīm arābu valstīm no Persijas jūras uh, līdz valstīm. Nu, tā tad tas ir uh, apmēram tā ieskicējums ziņojumam, un es piedāvāju jums diskutēt par šo jautājumu. Uh, priecējos, ka Narbon kungs ir mūsu pārstāvs Persijas jūras līdz valstu padomē. Viņš ir pārstāvēts riedā, un es gribētu uzdot divus ātrus jautājumus. Uh, Šodien ir divi šķēršļi sarunās par brīvo tirdzniecību. Tie ir divi lielākie šķēršļi. Mm, pirmkārt, politiskā klauzula un no otras puses jautājums par nodokļiem. Un, Nerban kungs, es gribētu zināt, vai un kādā veidā šie šķēršļi jums liekas pārvarami. Otrs jautājums. Uh, Kāds ir jūsu viedoklis par to? Šī politiskā un strateģiskā partnerība starp ES un Persijas jūras līča valstīm, kā tā uh, tiktu uztvērta Persijas līča arābu valstīs un ko šīs valstis sagaida no ES? Paldies! Grazie, viceprezidenti! Paldies jums, Bodīs kungs! Jūs atsaucāties uz doktoru Narbonī, kurš e, varētu izteikties pēc jums, un tagad dod jums vārdu. Mēs ar nepacietību gaidām, ko jūs gribat teikt. Paldies! E, paldies, ka man ir šī iespēja AFET komitejā piedalīties šajā diskusijā par šo ļoti svarīgo ziņojumu par um, um, Persijas līča sadarbības padoms un ES attiecībām, un sākumā varbūt pievērsīšos otrajam jautājumam. Tas ir tāds, kam ir um, tāds plašāks iespēju spektrs, kādas ir pieejams. Es uh, noteikti piekrītu galvenajai idejai, kāda ir pausta ziņojumā, kur sastādīs Budīkungs, proti par šo te faktu, ka reģions uh, uh, nav bijis pietiekami daudz Eiropas Savienības uzmanības lokā. Pēdējos gados esam parakstījuši uh, 89. gadā uh, sadarbības nolīgumu. Tur bija runa galvenokārt par brīvās tirzniecības sarunām. Tās ir ilgušas jau ļoti ilgu laiku un nav iespējams bijis tās noslēgt. Pavisam nesen tikai uh, Mēs e, iz, izvērtējām nepieciešamību e, veidot e, vēl ciešākas attiecības, tātad ciešākas attiecības ar šo reģionu. Un atbildot uz jautājumu par to, vai mūsu partneri Persijas līča reģionā būtu ieinteresēti arī pārvērtēt šīs attiecības un veidot strateģiskāku partnerību, tad man attiecīgi jāsaka, ka jā, ir liela interese par Eiropas Savienību, šī interese pieaug, un uh, kopš 2000. gada sākuma reģionā ir pilnīgi cits noskaņojums nekā iepriekšējās desmitgadēs. Tas raugās uz uh, pārējo pasauli ar daudz atvērtāku skatienu un uh, Um, ir interese rast uh, spēcīgus partnerus. Eiropas Savienībai uh, ir potenciāli būtiska loma spēlējama reģionālo konfliktu risināšanā, un viņi vēlētos, lai mēs aktīvāk iesaistītos politisku jautājumu risināšanā šajā reģionā. Viņi mūs redz kā ļoti svarīgu ekonomikas partneri, esam būtisks tiesniecības partners viņiem jau šobrīd, un viņi šīs attiecības uh, skata uh, kā tādas, kam ir pilnībā vēl neizmantots potenciāls, piemēram, investīciju ziņā. Eiropas investīcijas šajā reģionā ir salīdzinoši zemā līmenī, salīdzinot ar citu par, pasaules partneru investīcijām. Uh, Mm, tomēr ir arī tāda izpratne par to, ka Eiropai ir jādara vairāk un uh, jāveicina sava redzamība un klātbūtne reģionā. Es domāju, ka PLSP aizvien vairāk raugās arī uz austrumiem, uz uh, Āziju un klusākajā reģionu gan tirzniecības, gan investīciju ziņā. Viņi meklē uh, potenciālus uh, partnerus uh, austrumos, ar ko varētu veidot arī politisku dialogu, un viņiem ir sajūta, ka Eiropas Savienība nav darījusi pietiekam pēdējos gados, lai nodrošinātu dialoga turpināšanos. Tātad es domāju, ka tiešām mums ir uh, jāveido šāda otrā fāze mūsu attiecībās, pievēršoties galvenokārt politiskiem jautājumiem, un noteikti ir uh, intensīvāk jāveido augsta līmeņa dialogs. Viņi vēlas, lai ar viņiem visu laiku tiktu veikts konsultācijas un tiktu informēti par jautājumiem, kas uh, Arī mums ir ļoti svarīga Irāna, Irākas stabilizācija, Jemena, bet arī jautājumi kā, piemēram, Afganistāna, Pakistāna un uh, tuvējo austrumu miera process un citi reģionālie konflikti. Viņi noteikti priecātos, ja Eiropas Savienība būtu plašāk pārstāvēta šajā reģionā. Ja mums ir tikai ļoti neliela delegācija Riādā, kas ir akreditēta sešās PLSP valstīs, un uh, ir arī PLSP uh, uh, sekretariāts, un mūsu pilnvars, mūsu uzdevumi ir milzīgi un ir uh, grūti šādā Eh, ierobežotā kapacitātē veidot tādas plašas attiecības. Šis reģions ir ļoti liels un eh, daudzveidīgs, un katrai valstī ir savas īpatnības, kas eh, arī ir jāņem vērā. Un mēs noteikti um, vēlētos, lai mēs varētu balstīties uz to, kas jau ir paveikts, proti ir pieņemta kopīgā rīcības programma, un balstoties uz to mēs labprāt vēlētos mēģināt um, pāriet uz plašāku sadarbību šajās jomās, kuras es minēju. Tās ir tādas jomas, kas interesē abas puses. Un šeit valstis būtisks investīcijas veids, sākot ar uh, izglītību. Piemēram, tagad Saudārābijā ir 60 tūkstoši uh, studentu, kas studē ārvalstīs ar stipendijām. Uh, Un šīs stipendijas schēmas tika veidotas divpusēji, bet viņi arī veido vairākus universitātes, lai apmierinātu uh, studentu uh, pieprasījumu. Ir ļoti interesants attīstības programmas uh, augstākās izglītības jomā, un viņi veido arī attiecības ar Eiropas Savienību. Un uh, šāda te schēma, kā Erasmus Mundus, eh, arī tiktu atbalstīt, jo tas eh, veicinātu eh, tīklu veidošanu un dotu pievēroto vērtību tam, kas jau pastāv divpusējā līmenī. Noteikti pastāv arī būtisks potenciāls tādās jomās kā atjaunīgās enerģijas, zinātne un tehnoloģijas. Uh, Viņi eh, veic milzīgas investīcijas un viņi ir ļoti interesēti arī veidot partnerattiecības ar mums šajās jomās. Jautājums ir um, arī par uh, dažu programmu atvēršanu, kas mums ir Eiropas Savienībā. Um, ar dažām valstīm eh, mums nav tādas attiecības, kas būtu donors un saņēmējs. Uh, bet tās ir balstītas uz līdzvērtīgākām partnerattiecībām un eh, finansējuma jautājums līdz ar to nav galvenā problēma. Drīzāk ir jādomā par eh, kontaktu veidošanu. Es gribētu teikt, ka interese būtu arī paraudzīties uz dažādiem instrumentiem. Politiskais eh, konteksts ir ļoti svarīgs un uh, Mēs esam runājuši arī par partnerattiecībām uh, savstarpēji interesējošās jomās, bet vajadzētu skatīt arī konkrētus instrumentus, kā veicināt šo sadarbību. Šobrīd mums ir ICI instruments relatīvi nelieliem projektiem, bet rākoties nākotnē, vajadzētu vairāk uh, Uh, šādu instrumentu, kas varētu būt katalizatori atbalstot kopīgas iniciatīvas. Tas noteikti būtu noderīgi, lai nodrošinātu mūsu plašāku redzamību pārstāvniecību šajās valstīs. Tagad par brīvās tirniecības nolīgumu jautājumu. Protams, ka tas ir kļuvis par uh, tādu jautājumu, kas uh, gan ekonomiski, gan politiski ir svarīgs, un esam jau ilgu laiku spējuši noslēgt tiesniecības sarunas, un tam varētu būt arī negatīva ietekma uz šīm attiecībām. Divi punkti, kas ir palikuši neatrisināti, ir uh, eksporta nodevas, un otrs ir šobrīd, kas uh, rada šo um, situāciju, ir uh, pozīcija ir tāda, ka PLSP vēlētos saglabāt tiesības uzlikt eksporta nodevas. Un komisija to principā pieņem, bet uh, tikai Eh, noteiktos eh, apmēros. Tur ir zinām parametri. Kā jūs zināt, tad sarunas ir iestrēgušas pēdējos divus gadus, un tas noteikti neveicina pozitīvu atmosfēru starp uh, mūsu abām pusēm. No otras puses, uh, abas puses ir arī vienojušās uh, skatīt iespējas, kā varētu turpināt uh, diskusijas par kopīgu viedokļu rašanu. Un tāpēc varētu būt cerība, ka turpmākajos mēnešos būs uh, kontakti, būs tikšanās, kur būs mēģinājumi atrisināt jautājumu par eksportu nodevām, un mēs ceram, ka tur tiks rasts pozitīvs risinājums. Paldies! Grazie, doktor Narboni. <clears throat> La parola al... Paldies. Tagad vārds Jatenmakī kundzei lūdzu. Kiitoksia. Haluan kiittää raportööriä erinomaisen asiantuntijan. Paldies. Vēlējos pateikties referentam par šo līdzsvaroto ziņojumu, un tas liecina arī par referenta zināšanām. Man ir vairāki jautājumi. Es domāju, ka neviens neapstrīdēs faktu, ka ekonomiskā sadarbība ar PLSP valstīm ir ļoti būtiska. PLSP darbojošās valstis arī konkurē viena ar otru. Ja mēs vēlamies izveidot e, kopīgu politiku attiecībām ar šīm valstīm, mums ir jāparūpējas par to, lai mēs varētu būt pārliecinošāk un vienotāk savās rindās. Un arī paši nekonkurētu savā starpā. Un te, tad mēs varēsim runāt daudz nepārprotamāku valodu. Protams, mums ir jāsaprot, ka ir eh, jārod vienprātība daudzos punktos. Jā, jāpiemina arī cilvēktiesību jautājums. Ekonomiskā sādarbība varētu kalpot kā instruments, lai uzlabotu cilvēktiesību situāciju šajās valstīs, lai mēs varētu eh, kaut, kādu, eh, kaut ko ietekmēt, ietekmēt lietu kārtību, mums, protams, ir jādiskutē. Un šīs diskusijas ir jāveido tādas daudz intensīvākas. Mums ir jārunā par kopīgiem interesēm, par tīrzniecību, ekonomiku, sadarbību šajās jomās un vienojoties šajos punktos, mēs, protams, varam arī uh, pieminēt citas jomas. Tagad par atsevišķiem punktiem. Numur 3. Ziņojuma trešajā punktā jūs runājat par to, ka sadarbojoties, ir jābūt vairāk eh, caurskatāmībai. Un, eh, ja mēs runājam par pārstāvniecību izveidi, arī tur ir jāievēro augstāks caurskatāmības līmenis, bet ņemot vērā pašreizēju ekonomisko situāciju, es nezinu, vai mēs varam pieprasīt vēl vairāk līdzekļu eh, pārstāvniecību izveidēji, un tas attiecas uz visu kopīgo Eiropas parlamentu pozīciju. Mēs nevaram tikai pieprasīt vairāk un vairāk naudas, ņemot vērā ekonomisko krīzi. Uh, Dažreiz mums varbūt ir uh, jādarbojas rezultatīvāk, ņemot vērā to budžetu, kas ir mūsu rīcībā. Tas attiecas nevien uz pārstāvniecībām, nevien uz trešo punktu, bet uh, nu, uz visu mūsu darbību kopumā. Un varbūt mums vajadzētu palauzīt galvas par to, kā uh, izmantojot mūsu rīcībā esošos resursus, panākt vairāk un uh, labāk. Piektais punkts. Tiek pausta nožēla, e, ka nav pietiekami daudz iespēju izkopt konstruktīvu, regulāru un atklātu politisko dialogu. Es vēlētos, lai referents e, šeit paskaidrotu pamatīgāk, ko viņš īsti ir domājis ir izveidota kopīga programma, ko pieņem ministru padome. Un e, šeit es uzreiz varu pieminēt otro punktu. Tur ir minēts, ka Eiropas Savienībā vajadzētu izveidot strateģiskas partnerattiecības. Ko nozīmē strateģiskas partnerattiecības? Kas ar to ir implicēts? Vai tas nozīmē, ka šīs partneru attiecības varētu būt ar tādu plašāku tvērumu, jo šeit mēs varam iekļaut pilnīgi jebko, bet eh, ko tas nozīmē konkrētajā ziņojumā? Paldies! Perché non, non sapevo <laughs> se avessi terminato perché ho visto il suo microfono ancora. Es nezināju, vai jā, jūs um, pabeidzāt uzstāšanos, jo mm, mikrofonam vēl deg signāls, ka tas ir ieslēgts. Tagad uh, vārds uh, referentam, lai atbildētu, lai varētu atbildēt uz uh, pāris uh, piezīmām pirms viņam jādodas prom. Paldies priekšsādātāji kungs, bet man ir vēl nu, pietiekami daudz laika. Es atbildēšu uz šiem vārdiem un tad arī vēl citiem vēlāk. Jā, labi. Paldies, cenītā kundze, par jūsu uzstāšanos. Es pilnībā piekrītu jūsu redzējumam ir konkurence ne tikai ekonomiska uzņēmums, bet arī politiska starp ES dalībvalstīm šajā pasaules reģionā un šī konkurence nu, vājina nu, mūsu kopējo Eiropas Savienības radīto iespaidu. Jā, patiesi. Vajadzētu tagad es arī rīcības dienas ietveros runāt ar, teiksim, vienu valstu un arī dot šo vienoto. No vēstījumu, kāds ir Eiropas Savienībai. Tagad par finansējumu un līdzekļiem. Nu, nevajag, lai būtu tāda nesaprašanās. Mēs precizēsim tekstu. Runa neiet uh, par to, ka Eiropa tādas ļoti nozīmīgas summas šajā reģionā izdot uh, kā citos un uh, sniegt attīstības palīdzību. Tad, kad mēs runājam par līdzekļu paaugstinājumu, tad tie ir, teiksim, humāna līdzekļi politiskai ES pārstāvniecībai. Narbon kunga, kungs vada nelielu komandu Riedā un nav citu ES pārstāvniecību citās uh, Persijas līča sadarbības padomas valstīs, un tās ir ļoti nozīmīgas galvaspilsētas kā Doha, Katāra, Kuveita, Abu Dabī, uh, apvienot Arābu Emirātos pēdējā. Tātad, nu, ne tāds ļoti liels sums mēs investētu, bet gan uh, diplomātiskā un cilvēku pārstāvniecības ziņā mums būtu tāda labāka redzamība Eiropas Savienībai. Tagad par cilvēktiesībām. Nu, skatoties uz situāciju, kāda tā ir šodien, nu, var um, būtu vilšanās. Bet ja mēs salīdzinām situāciju, eh, kāda ir šodien ar to, kas bija pirms 10, 15 vai 20 gadiem, mēs varam um, redzēt, ka ir kustība, kustība, kas ir pastāvīga, kas šajās valstīs ir izraisīta, lai veidot labāku pārvaldību, lai paaugstinātu sieviešu iespēju iesaistīties uh, politiskās atbildības uh, eh, veidošos procesos parlamenta atzīšana dažos no šiem parlamentiem nu, ir tāda uh, evolūcija, kas ir lēna, kas ir pārāk lēna, bet kas turpinās. Nav uh, bijis tāds straujas atgriešanās uh, atpakaļ, kāda tā dažkārt notiek uh, dažās valstīs, un nu, es domāju, ka es loma pirms, teiksim, tāda noteikti secinājuma tiek izdarīti, eh, tai ir eh, jābūt prezentētai. Un 20 eh, gadu attīstības process ir virzījies visnotaļ tādā pozitīvā virzienā. Jūs pieminējat arī strateģisko partnerību. Es jums pilnībā piekrītu. Ja ir šie strateģiskās partnerības līgumi visur, tad viņu nav nekur. Bet es gribu izteikt šos vārdus īpaši par šo reģionu Nu, kādēļ tas ir nepieciešams? Tādēļ, ka šis reģions ir a, absolūti strateģisks. Jāsaprot, a, ka a, Persijas jūras līča sadarbība, a, līča padoma, izņemot a, Jemeni, tā ir nu, praktiski viss pussalti ir a, Saudarābija un Sultanāti un a, a, cits valsts. Tās ir, nu, teiksim, tās ir um, šaurumu, jūras šaurumu kontroli. Sarkanā uh, jūra uh, saistība ar vidusjūru, uh, Suez kanāls. Tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi, bet nu, ar šajā reģionā arī Al-Qaida ir uh, aktīva. Ne tikai Magreba uh, valstīs ar Al-Qaida, bet arī um, Arāb valstīs ar diezgan lielām aktivitātēm Jemenā. Uh, Bez tam um, pilsoņu karš Jemens ziemeļos un no otrā pusē šaurumam Somālija. Irāka kaimiņos ar nepieciešamību stabilizēt šo valsti un bez tam arī tieši pretī arī uh, Irāna. Tātad strateģiskā izpratnē iz, uh, šo um, jēdzienu lietojot, šis, ir, šis reģions ir politiski un arī uh, enerģētiski svarīgākais, jo tas ir lielākais mūsu uh, degvielas piegādātājs. Mēs nevaram vienkārši nu, tikai runāt. Uh, mums ir šis strateģiskais termins absolūti precīzi attiecībā uz šo reģionu, un bez tam mums dažkārt nu, nav bijusi tāda vienota pieeja arī PLSP. Uh, mums ir bijusi sadarbība starp klientu piegādātāju, mēs esam runājuši par nodokļiem, par cilvēktiesībām, bet neesam uh, PLSP valstis. Uh, pret tām neesam kā strateģiski nozīmīgāko partneri e, pret tām iz, izturējušies, lai arī šī loma viņiem noteikti ir. Vai jūs arī vēlaties vēl atbildēt, bet tad uh, lūdzu uh, pavisam īsi. Ēda tu. Vēlējos tikai īsi piemetināt. Uh, referents jau teica, ka reģionā pastāv ļoti ciešas divpusējās attiecības ar ES un, protams, ir arī manāma konkurence, jo ES valstis ir ieinteresētas šajos tirgos un to potenciālā, bet mēs esam arī pieredzējuši, ka mēs runājam gan par tādām ekonomiskām attiecībām, bet jārunā arī par vēsturisko mantojumu. Un Arī e, līča valstis ir sapratuši, ka Eiropas Savienība var būt uzticams, nopietns partners, lai risinātu vairākus jautājumus. Un vēl tas, ja kādā valstī atrodas ES delegācija, tikai uzlabo ES trumpjus, mēs varam uh, veidot labākas diskusijas, uzlabot attiecības, uh, piemēram, Rijādā tas jau ir e, ļoti skaidri manāms, bet tajās valstīs, kur e, nav ES pārstāvniecība, e, tomēr mūsu iegums nav tik liels un ir tātad veiksmīgāk mēs varam veidot, izkopt šīs attiecības, ja mūsu pārstāvniecība atrodas kādā no PLSP valstīm. Paldies! Paldies Narbon kungam, paldies Abudīs kungam, referentam. Varbūt tagad dažvārdi par mūsu kalendāru. 24. novembrī 18.00 ir pienācis tas brīdis, kad ir jāiesniedz visi grozījumi. Diskusijas par grozījumiem notiks uh, nākamā gada 1. februārī un 10. februārī ir paredzēts balsojums komitejā. Uh, Tālāk eh, balsojums ir paredzēts uz marta plenārsēdi, un tagad pievērsīsimies, pēdējais, eh, pievērsīsimies pēdējiem darbkārtības punktam. Tā ir eh, ilgspējīga ES politika tālajos ziemeļos. Mūsu referents ir Gālera kungs, es vēlējos viņam pateikties par gatavību uh, Eh, pārcēlu šo darba kārtības punktu eh, kā pēdējo darba kārtības punktu. Ir 174 grozījumi, ar tiem jūs jau varējāt iepazīties. Un eh, es došu vārdu referentam. Es saprotu, ka viņam nav tas vieglākais darbiņš tagad mūs iepazīstināt ar tik daudziem grozījumiem. Lūdzu, Gālēra kungs, paldies priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties arī kolēģiem par grozījumu izstrādi Jāņem vērā, ka šis nav tāds pretrunīgs ziņojums, bet eh, jau uh, apspriežoties, eh, debatēs pirmo reizi, satiekoties ar ēnu referentiem, mēs esam patiešām baudījuši plašu vienprātību. Tieši šī iemesla dēļ es varu uzreiz teikt, ka vairums grozījumu es, eh, vairumu grozījumu es varu pārņemt, tie man ir pieņemami. Šeit ir tādi precizējumi, papildinājumi, detalizētāks izklāsts un, eh, protams, visus es pilnībā nevarēju integrēt ziņojumā. Man ir savi ierobežojumi, tādēļ esmu pateicīgs tiem kolēģiem, eh, kas iesniedz tādu labus grozījumus, kas varēs papildināt šo ziņojumu. Es runāšu par konkrētiem tematiem un pateikšu, nu, kam es piekrītu un kam es nevaru piekrist. Viens no šādiem tematiem ir iespējams uh, Arktikas nolīgums, un tie ir uh, grozījumi, kas attiec uz šādu nolīgumu, vai kas pieprasa šāda nolīguma noslēgšanu, tos es nevaru atbalstīt jo mēs esam. Eh, nu, eh, kaut ko pieņēmuši, par kaut ko eh, mēģinājuši kaut ko lemt, bet īstenībā neesam apspriedušies ar otru pusi. Un jau iepriekšējā sasaukumā mēs runājam par šo Arktikas nolīgumu, un toreiz reģionā tas radīja tādu saviļņošanos un nesapratni, tādēļ es nevaru pieņemt šos konkrētos grozījumus. Bet, protams, ziņojumā mēs rādā, eh, no, no, norādām uz iespējamo sadarbības potenciālu, eh, ko mēs varam, protams, izmantot. Es esmu pateicīgs eh, kolēģiem, kas runāja arī par pamatiedzīvotājiem un par iespējām, kas pavērš šajā kontekstā. Tālāk 20. grozījums. Vēlējos pateikt kolēģei E, tur ir rakstīts, ja e, ziemeļu dimensija ir vienīgais finanšu instruments, kas ir Eiropas Savienībā, lai varētu piešķirt līdzekļus Arktikas reģionam. Tas ir aplami, jo izpētes komitejā ir paredzēts finansējums, ir e, citi instrumenti, kas var palīdzēt sniegt atbalstu reģionam. Tādēļ es vēlējos kolēģiem vienkārši norādīt uz to un precizēt. Uh, Ja mēs runājam par ziemeļu dimensiju, protams, es varu uh, atzinīgi vērtēt to, ka mēs eh, šo politiku turpināsim izkopt arī tālāk, uh, ņemot vērā arī Krievijas spēlēmo lomu, bet Eiropas Savienības politiku Arktikas reģionā mēs nevaram uh, definēt kā ziemeļu dimensijas ietvaru politiku. Mums jau ir šis, tika runāts par to tādu Arktikas sadaļu eh, ziemeļu dimensijā šo Arktikas logu un Krievijas federācija aizvien no jauna atkārtoja. Nu jā, bet mēs runāsim šeit par logu, nevis par durvīm. Un ja mēs eh, pievēršamies ziemeļu dimensijai, tā ir tikai viena dimensija, bet mēs nevaram pateikt, ka tā aptver visu Arktikas eh, reģionu politiku, ko piekopja Eiropas Savienība. Ähm, äh, nur ein kurzer Hinweis zu dem Amendment 66. Tagad 66. grozījums. To iesniedz Jakons Ārī kundze. Viņa runāja par ilgtspējīgu resursu pārvaldību. Protams, es to varu atbalstīt, bet šķiet, te bija kaut kāda kļūmīta ieviesusies pašā grozījumā. Mēs minējām vienošanos starp Norvēģiju un Krieviju, tādēļ šeit mēs uh, neiekļāvām vēl vārdiņu sustainable, ilgtspējīgs. Tas tāds uh, maz, ma, maza korekcija. Ja mēs runājam par ļoti detalizētiem grozījumiem, kas veltīti valstu kompetenci uzskaitēji, piemēram, kādā veidā varētu veikt izpēti. Tas ir minēts 69. grozīmā, ko iesnieguši kolēģi Veslunda un Fērms. Es vēlos pateikt, ka mums tur nav savas pilnvaras, un, piemēram, Norvēģijā ir e, ļoti labi noteikumi, laba likumdošana, un ja mēs te mēģināsim visu izklāstīt e, sīkumos e, un izteiksim konkrēts priekšlikums, nu, mana nostāja ir visai atturīga. Te ir runāts arī par. Uh, Eh, Arktikas eh, institūcijām, attiecīgajiem reģioniem, iestādēm, ka viņiem ir jānosaka prie, konkrēti priekšnosacījumi, bet eh, atbildīgās institūcijas jau darbojas, un mēs nerunājam par kaut kā pārvērtēšanu, par reassessment, un ir institūcijas, āģentūras, organizācijas, kas jau šo darbu veids pilnās burās, un mums te nevajadzētu radīt uh, iespaidu, ka viņi kaut ko ir nokavējuši vai atstājuši novārtā. 70. grozījums, te ir runāts par Eiropas Savienības teritoriālajiem ūdeņiem. Arī tas nav atbilstoši. Te ir runāts par šo uh, Deepwater Horizon naftas platformu un uh, par faktu, ka dalību valstīm ir uh, uh ļoti uzmanīgi jāpēta naftas eh, iegūs iespējas Eiropas Savienības ūdeņos, bet eh, tas neiedara šajā ziņojumā, gan ņemot vērā sistemātiskus, gan saturiskus apsvērumus. Runājot par klimata pārmaiņām. Arktiku klimata pārmaiņas, protams, ietekmē ļoti spēcīgi, bet mēs nevaram uh, apstādināt klimata pārmaiņu ļaunās sekas tikai veicot pasākums uz vietas Arktikā. Uh, mums ir jārunā arī par uh, piesārņojumu, kas nāk no citām vietām, no, citas, no citām valstīm. Un, uh, ja mēs runājam tikai par pasākumu veikšanu uz vietas Arktikā, nu, tur nav īsti daudz ko darīt. Tas nepalīdzēs. Un mēs esam uh, ļoti skaidri noteikuši, ka ir jāapvieno centieni un uh, šie, šīs aktivitātes ir jāveic saskaņā ar visaugstākajiem standartiem, bet ja viņi darīs kaut ko uz vietas tikai pašā Arktikā, nu tad mēs uh, nevarēsim uh, apstādināt šīs ļaunās klimata pārmaiņu radītās sekas. Ir jābūt globālai pieejai un rīcībai visā pasaulē. 97. grozījums. Man šķiet, te arī ir uh, kaut kas nogājis greizi, tas it kā aizvieto veco grozījumu, bet uh, saturiski te nav tādas saskaņas. Es domāju, ka grozījuma autoriem vajadzētu izpētīt vēlreiz, ko viņi ir īsti gribējuši ar to teikt un kas tur ir nogājis greizi. Un kādreiz eh, priekšsidētāja komentārs es tagad īsti neņemšu vērā. Nu, autoriem vajadzētu izpētīt varbūt tehniskās detaļas, kas uh, šajā grozījumā tad ir aplami. 103. grozījums. To nolasot, uzskata, ka, lai varētu izmeklēt uh, katra apgabala specifisko potenciālu, lai varētu attīstīt adekvātu stratēģiju, ņemot vērā reģionālās attiecības atšķirības, ir nepieciešama koordinēta sadarbība eh, nacionālā un Eiropas Savienības līmenī. Uh, bet eh, tā ir iejaukšanās subsidaritātes principā. Mēs eh, tur neesam pārstāvēti, un ja mēs runājam par eh, katra apgabala potenciālu un tā bagātību izpēti ar Eiropas Savienības palīdzību, nu te mēs esam nedaudz pāršāvuši pār strīpai. Es domāju, ka pateicoties Norvēģijas vai citu valstu atbalstam, viņi to izdarīs paši. Nu jā, es saprotu, ka jūsu pamudinājumi bija tādi cēli, bet varbūt tie šeit īsti nav vietā. Um, um, 112. 112. grozījums. Te ir rakstīts pieprasa, lai Eiropas Savienība aktīvi veicinātu kultūras eh, un valodas tiesības uh, somu uguru kopienai, kas dzīvo Ziemeļkrievijā, bet eh, jārunā, ka Ziemeļkrievijā dzīvo nevien somu uguru kopiena, bet ļoti daudz citu mazākumu tautību. Mums nevajadzētu diskriminēt pilnīgi nevienu no viņiem. Es domāju, eh, ka mums eh, nevajadzētu tur iejaukties, bet ir jāņem vērā tās saiknes, kas valda starp mums un, piemēram, Igauniju, Somiju. Uh, un eh, citām ziemeļu valstīm, piemēram, arī Zviedrija, ka viņiem vajadzētu saņemt atbalstu tādā veidā no šīm kaimiņu valstīm, bet ja Eiropas Savienība mēģinās te iejaukties un ar pirkstu rādīt, kas ir jādara, tas arī nebūs īsti pareizi. Bet es esmu jau arī uh, formulējis grozījumu, kas būtu atbilstošāks un arī atbal, atbilstu uh, šī grozījuma autoru vēlmēm. dazu. Ähm, einige Anträge haben äh, eine. Bija daži grozījumi, kur bija runāts par um, militarizāciju šajā reģionā, par uh, militarizācijas pieņemšanos spēkā, bet mums vajadzētu äh, šeit vilkt skaidru robežlīniju. Protams, äh, klimata pārmaiņu rezultātā mainās arī uh, šī geogrāfiskā situācija un ir, eh, piemēram, valstis, jā, kuru spēki atrodas eh, kaut kādos reģionos, tur ir arī Kanādas uh, uh, rangeri, tur ir Kanādas uzraugi un viņi sadarbojas un uh, viņi jau nedara neko sliktu un es nedomāju, ka to vajadzētu uzstīt par tādu simtprocentīgu militarizāciju. Un, ja kāds uh, atrodas uh, savas valsts teritorijā, ja tur šāda spēka atrodas, tad mums uzreiz automātiski nevajadzētu runāt par militarizāciju. Tādēļ es nevarētu piekrist šiem grozījumiem. Šķiet, tie uh, varētu atspoguļot tādu sagrozītu ainu. Der Arktische Rat ähm um... Arktikas padome. Ja mēs runājam par Arktikas padomi, tai vajadzētu piešķirt vairāk kompetenci un tai vajadzētu kļūt aktīvākai. Par to mēs esam vienis prātis. 137. grozījumā paustais formulējums uh, iedrošina komisiju darīt visu, kas ir tās spēkos, lai Arktikas padomu kļūtu spēcīgāk un varētu izmantot visas tās rīcībā esošos instrumentus. Jāņem vērā, ka mēs reģionā darbojamies tikai kā ad hoc novērotāji šajā padomē, un mēs, eh, ņemot vērā mūsu statusu šajā padomē, nevaram izteikt šādus konkrētus prasības. Tas ir atkarīgs no uh, Arktikas eh, padomē darbojušamies valstīm, un, protams, uh, ja komisija šeit. Uh, nav tas spēcīgākais runātājs Arktikas padomē, tad tai varbūt arī nevajadzētu uh, pārāk daudz izteikties šajā saistībā. Protams, mēs vēlamies, lai Arktikas padomē būtu vairāk kompetenču, bet uh, varbūt tā autoritatīvu kaut ko pieprasīt uh, šeit nebūtu īsti vietā. Par ziemeļu dimensiju es jau izteicos. Tālāk 142. grozījums. Te arī ir runāts par eh, Arktikas padomi un eh, pilsoniskās sabiedrības, kā arī NVO iesaisti eh, iedrošina Arktisko padomi savā darbā iesaistīt arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvis un NVO pārstāvis kā ad hoc novērotājs. Tas jau īstenībā ir paveikts un man nav nekas pret grozījumu saturu, bet tas ir morāli novecojis, jo šāda šādas aktivitātes jau uz vietas norisinās. Priekšpēdējais grozījums, par kur vēlējos izteikties, tas ir 149. grozījums. Man nu, šeit, šeit arī kaut ir ieviesusi kaut kāda kļūme. Uh, es savā oriģinālajā grozījumā aprakstu, kas ir jādara Eiropas komisijai, lai varētu izkopt tādu saskaņotāku Arktikas politiku, un es norādu arī uz ārējās darbības dienesta veicamajiem uzdevumiem. Un 149. grozījums runā par pilnīgi kaut ko citu par to, kas ir jādara starptautiskajās organizācijās un kā mēs uh, šo politiku varētu piekopt daudz aktīvāk, uh, līdzdarbojoties visai Eiropas Savienībai. Es domāju, ka kontekstuāli tas nav atbilstošs grozījums un uh, tādēļ varbūt tas būtu piederīgs kādam citam tematiskajam lokam. Es, protams, neesmu pārsteigts, ka Somu kolēģi e, šeit ir sastādījuši grozījumus, kas ir visai līdzīgi. Tur ir runāts par Arktikas informācijas centru Laplandas, Lapzemes universitātē. Savā ziņojumā es e, izvēlējos tādus neitrālākus formulējumus un teicu un Eiropas Savienības Arktikas informācijas centru, kas varētu organizēt uh, dažādus pasākumus, sadarbojoties ar galvenajiem spēlētājiem gan Eiropas Savienības institūcijās, gan arī Arktikā. Šāda ir es Arktikas informācijas centra izveida, protams, uh, arī nesīs līdz politisku vēstījumu, bet kā to īstenot? Mēs runājam par eh, komisijas veicamo mikromanagementu un komisijas eh, pārziņā ir šādu informācijas projektu īstenošana un tie ir jāīsteno pietiekami mērtiecīgi. Ja komisija eh, piedāvā finansējumi, ir jārunā arī par eh, konkrētiem finansējumu piešķiršanas nosacījumiem, proti, ja šāds centrs tiek izveidots, ir eh, jābūt konkursam un vairākas organizācijas var pieteikties līdz ar to ir jābūt finansējuma piešķiršanas noteikumiem, Bet, eh, ja es pasaku, ka mani galīgi neinteresē šie priekšnosacījumi un noteikumi, es eh, tik un tā darīšu to, kas man ienāks prātā, tas nebūtu, protams, atbilstoši, ja ņem vērā, ka šāda centra izveida ir apsveicama, bet protams, eh, tas nav vienīgais orgāns, kas tur varētu darboties. Ir arī zinātnieku grupas, kas sniedz ļoti daudz informācijas un veids patiešām vērtīgu darbu. Tādēļ grozījuma autoru formulējums mani īsti neapmierina. Es, protams, neesmu pret to pilnībā, bet tad mums varbūt vajadzētu apspriesties ar ēnu referentiem un atrast veiksmīgāku formulējumu, kas uh, gan kalpotu konkrētiem mērķim, proti informācijas sniegšanai, bet ir jāpadomā arī par finansēm, par budžetāro aspektu un par tiem priekšnosacījumiem, kas ir jāievēro. Es uh, esmu pārliecināts, ka mēs uh, ar ēnu referentiem Strasbūrā varēsim noteikti nonākt pie labākā formulējuma, kas ņems vērā arī mūsu Somu delegācijas intereses un e, ņems vērā arī tos noteikums, kas e, pastāv Eiropas Savienībā. Tas bija e, īstenībā viss no manas puses šķiet nākam nedēļa otrdien no rīta ap deviņiem. Protams, es jums vēl izsūtīšu informāciju, tātad mums varētu būt samierināšanās ar ēnu referentiem lai mēs varētu baudīt pēc iespējas plašāku vienprātību un tādā garā arī pieņemt šo ziņojumu. Paldies! Ini. Un aplauz. Labi, tad um, ir arī aplausi, kā mēs redzam. Tagad ir pieteikušies trīs runātāji. Lūdzu, ievērojiet uh, trīs minūtes, jo mums mūsu sēde Eh, ir jānoslēdz īsi pirms 12. Nav arī neviens priekšsādātāja vietnieks klāt, un Maroks ārlietu ministrs mani gaida. Vispirms Simānska kungs, trīs minūtes lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka šis ziņojums nav eh, strīdīgs eh, daudz iemeslu dēļ. Mēs esam diezgan tālu no Ziemeļlēdz okeāna, no Arktikas, tāpēc arī šeit mūsu viedokļi īpaši nešķeļas. Uh, negribētu par zēmu novērtēt gan uh, šo ziņojumu referents ļoti izsmeļoši visu e, izklāstīja, un tāpēc arī ir šāds teksts, kur visu var atbalstīt. Arktika ir ļoti svarīgs reģions, tas ir, protams, tāds uh, acīm redzams secinājums. Dažkārt mums ir vienošanās uh, starp Norvēģiju un Krieviju par Barenca jūru. Šāds noliegums ir. Tas ir labi, ka tāds ir, bet uh, dažkārt ir tādas um, nedaudz mazāk konstruktīvas rīcības, piemēram, kādas valsts karogu uzstādīt kaut kādā vietā. Ja mēs runājam par Ārktikas uh, padomi, tad uh, es uh, labprāt meklētu šeit Eiropas Savienībai spēcīgāku lomu šajā reģionā, ne tikai pētniecībā, kas ir ļoti svarīga. Šeit ir divi grozījumi par to, uh, kā pārvaldīt jaunos eh, tranzīta ceļus. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt šeit, lai nebūtu diskriminācijas no starptautisko organizāciju puses, kas šos ceļus pārvalda. Tātad eh, daži jūras ceļi varētu tikt bloķēti kaut kādām pusēm un citiem atkal kļūt atvērti. Dabas resursi uh, E, šeit ir jādomā, kāda ir e, pieeja. Es domāju, ka apvienotajām nācijām šeit arī būtu spēlējama zināma loma, jo viņiem ir e, kontinentālā šelfa nodaļa, kas varētu šeit zināma loma spēlēt. Es domāju, ka šis ziņojums komitejā tiks pieņemts vienbalsīgi. Paldies, un tagad Jekamekī kundze, trīs minūtes lūdzu. Paldies! Sākumā gribētu pateikt, ka es tiešām augstu novērtēju to, ka Poteringa kungs bijušais parlamenta priekšsēdētājs un arī Elmārs Broks, iepriekšējais šīs mm, komitejas eh, priekšsēdētājs, ir klāt šeit, eh, jo šis ir ļoti svarīgs jautājums. Un tagad trīs punkti. I, I, Man ir liels prieks eh, redzēt, ka ir tik daudz uh, Eh, grozījumu par pamatiedzīvotāju tiesībām. Un eh, vēlreiz gribētu aicināt veidot pastāvīgu dialogu starp Eiropas eh, komisiju un pamatiedzīvotājiem, un jo īpaši sāmu tautības iedzīvotājiem. Otrs punkts - ziemeļdimensija. Eiropas Savienība ir pārstāvēta uh, Arktikas reģionā ar šo ziemeļdimensijas politiku un gribētu uzsvērt, ka ziemeļu dimensija ir kopīga Eiropas Savienības politika. Tur iesaistās arī Īslande, Norvēģija un Krievija. Ziemeļu dimensijas Arktikas logam ir potenciāls būt praktiskam instrumentam sadarbībā starp Eiropas Savienību un uh, arī uh, ārpusē, ārpus Eiropas Savienības. Un gribētu uzsvērt, ka Ziemeļdimensijas uh, Arktikas uh, loga potenciāls nav uh, aizmirsts. Pēdējā Ziemeļdimensijas sēdē augsts ārlietu ministru sanāksmē Oslā tas tika apspriests. Un visbeidzot, gribētu pieķerties informācijas centram. Gribētu atgādināt, ka mans Igaunijas kolēģis piekrita arī Somijas kolēģiem eh, šai idejai, ka šajā dokumentā vajadzētu ierakstīt arī Lapsdemes universitāti, minēt tieši bet nākamnedēļ mēs varam turpināt diskusijas, un uh, man ir prieks, ka mums uh, būs iespēja sagatavot kompromisa grozījumus, jo tagad ir ļoti daudzi grozījumi iesniegt un vienmēr ir vieglāk balsot, ja varam laicīgi vienoties. Paldies, Ietemekie kundze. Tagad uh, Valēnsas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es neesmu pilntiesīgs šis uh, komitejas deputāts, un tāpēc atvainojos, ka esmu tik neformāli ģērbies šodien, bet atgriezīšos pie ziņojuma satura. Gribētu pateikties Gāler kungam. Es domāju, ka šeit pietiekam nav uzsvērta pētniecības loma un cik svarīgi eh, pētniecība ir politiskas un ekonomiskas lēmumu pieņemšanā. Uh, Ir tikai trīs punkti, kuros ir atsauc uz pētniecību - transports, zivsaimniecība, dabas resursi. Bet tie ir jautājumi, kas rada milzīgi interesi Eiropas Savienībā, un šajā reģionā, ja ekonomika mainās, tad mainās arī dabīgā vide, un daudz lielākā mērā nekā citur uz planētas, un tikai eksperti var tiešām izvērtēt šo situāciju un tomēr uh, valstis, kurām ir pieeja Ziemeļlodus ekonam, uh, ierobežo zinātnieku pieeja šim reģionam. Pēdējos divos, trijos gados šī pieeja ir lielā mērā ierobežota ar uh, iemeslu, ka esot jāsaglabā dabīgā vide. Dažādi okeāna fenomeni ietekmē uh, Eh, dabīgās vīdes izmaiņas, un tas ietekmē arī situāciju Eiropas Savienībā. Tātad pētniecības brīvība ir fundamentāli svarīga, ja mēs vēlamies saprast, kas tur notiek, bet arī kas notiek šeit Eiropas Savienībā. Un jāatcerās arī eh, tas, ka ir zinātnieki, kas ir veikuši pētījumus šajā reģionā, un eh, šī pētniecība ir tikus pārtraukta. Ar Kalem kungu un Gžēvu kungu mēs iesniedzām zināmas grozījumus, negribu tos tagad eh, detalizēti apspriest šeit, bet uh, mēs eh, runājam G punktā par eksploatāciju un izpēti. Mēs šeit runājam arī par ģenētiskiem resursiem. Es nezinu, mēs šeit runājam par dabas resursiem, kas tiek izmantot, eksploatēt. Es Nezinu, ka te kaut kādi ģenētiskie resursi tiktu izmantot. To nevajadzētu sajaukt. Varbūt, ka šeit uh, uh īpaši precīzi netika noformulēts, tāds, bet tas ir pilnīgi cits jautājums. Un ja tas tiek tā formulēts, tad tas ir uh, diezgan uh, mulsinoši. Mēs runājam šeit par uh, dzīviem resursiem, tad runājam par zivīm, piemēram, kuras tiek zvejots reģionā. Otrakārt, Tas arī ir uh, valodnieciski svarīgs uh, poļu valodā par prievārdiem. Treškārt, es uh, nedomāju, ka ir pētījumi, kas pierādītu, ka vajadzētu veikt menedžments um, balstoties uz ekosistēmu. Varbūt, ka vajadzētu drīzāk runāt par ekosistēmu respektēšanu, jo šis formulējums, kas te tiek izmantots, pārvaldība balstoties uz ekosistēmu, tas neko neizsaka. Un paskaidrojumā, kad jūs runājat par Ārktikas padomi, izskatās, ka Eiropas Savienība neatbalsta uh, novērotājus Arktikas padomē. Tātad mums vajadzētu aicināt uh, Uh, ES sniegt vairāk atbalstu Arktikas padomē. Mums vajadzētu uh, nosūtīt kādu diplomātu kā vēstnieku e uz turieni, un tam vajadzētu nākt no kādas citas valsts nekā tās valsts, kas ir pārstāvētas šajā padomē. Ja mēs uh, runājam par pastāvīgiem novērotājiem padomē, Dānija, Zviedrija un Somija ir dalībvalstis Eiropas Savienībā, kuras ir arī uh, Arktikas padomes dalībvalstis Francija, Vācija, Spānija, Nīderlanda un Lielbritānija ir dalībvalstis, kurām ir pastāvīgā novērotāja status padomē, Arktikas padomē. Un tas uh, attiec uz to, ko es uh, minēju iepriekš. Šeit vēl uh, daudz kas ir uzlabojums, runājot par šī dokumenta tulkojumu. Paldies, eh, Valēsas kungs. Thank you very much. Eh. Trīs minūtes komisijas pārstāvim lūdzu. Again, we, we appreciate... Vēlējos pateikt, ka mēs ļoti augstu vērtējam šo iniciatīvu un, protams, mēs vēlamies arī saņemt eh, konkrētas norādes no Eiropas parlamenta, lai varētu. Un, noslēgt eh, pirmo ES Arktikas politikas posmu. Eh, ir eh, jau pagājušā gada padomas secinājumi, un es ceru, ka pēc iespējas ātrāk Eiropas parlamenta ziņojums būs gatavs. Protams, tagad trijās minūtēs es nevaru pieskarties pilnīgi visiem grozījumiem, bet varbūt dažas piezīmes par tām diskusijām, ko dzirdējām tieši šodien. It sevišķi uh, Eh, vēlējos atsaukties uz to, ko teica Gālerkungs referents. Mēs, protams, eh, varam piekrist ļoti eh, daudzam, daudz kam no viņa teiktā, bet jāņa vērā, ka, piemēram, šī ziemeļa dimensija nav vienīgais finansējuma avots. Mums, protams, ir aktīvi jāsadarbojas izpētes jomā un šie centieni ir jāatbalsta. Tālāk par uh, valstu kompetencēm. Jā, mums ir jābūt piesardzīgiem uh, attiecībā uz to. Šeit ir runāts par uh, galvenajiem ES Arktikas politikas elementiem, un mums ir jāparūpēs, lai arī tas, ko mēs sakām mūsu draugiem, kolēģiem, tālajos ziemeļos, tiek pareizi uztvērts. Uh, Un, eh, ja viņi uh, pieņem lēmumus attiecībā uz saviem iedzīvotājiem, uh, saviem ūdeņiem, savu zemi, nu, tad tas patiešām par 100% ir viņu pārziņā. Tālāk runājot par pamatiedzīvotājiem, nu dien mums ir e, jāatbalsta visi pamatiedzīvotāji Arktikā un ir, piemēram, Eh, krievu izcelsmes cilvēki, eh, kam mums varbūt vajadzētu eh, pievērst vairāk uzmanības, bet šeit jā, ir runāts par somūguru ģimenēm. Tas ir tikai loģiski, jo šo cilvēku tātad. Tās valstis, no kurām nāk šie cilvēki, ir arī Eiropas Savienības dalība valstis, bet, protams, ir arī cilvēki no Krievijas federācijas, un tādēļ ir ļoti labi, ja mēs runājam šeit par status precizējumu. Jūs runājat, ka Arktikas padomēji vajadzētu būt aktīvi, aktīvākai, bet mums ir uzmanīgi jāizvēlas definīcijas. Mēs to vēl neesam sasnieguši, un arī mūsu instrumenti šajā jomā ir ierobežoti eh, daudzi deputāti teica, ka mēs esam novērotāji un ka Eh, vajadzētu citām valstīm eh, piešķirt šādu statusu, bet šāds status nepastāv Arktikas padomē. Ja mēs sakam, ka mēs esam novērotāji, tas nozīmē to, ka komisija pēc eh, savas prasības tiek uzlūgt uz katru augstu līmeņu tikšanos Arktikas padomē, un ir arī pamatiedzīvotāju asociācijas, kas arī darbojas Arktikas padomē, un tur arī sēž pie sarunu galda tāpat kā vispārējie. Eh, Tik runāts par finansējumu. Protams, mums būs nepieciešams eh, papildus finansējums, ja mēs vēlēsimies kaut ko darīt, uzlabot informācijas apmaiņu Arktikā, uzmantu, uzlabot arī eh, savu tēlu Arktikā. Un padomu parlaments ir finanšu institūcijas, tā tad tagad bumba ir jūsu laukuma pusē. Ja jūs mums dosiet zaļo gaismu, nu, tad mēs varēsim rīkoties. Tika runāts arī par potenciālu. Mēs eh, vēlamies visu laiku eh, runāt par ziemeļu dimensiju un tās potenciālu, bet jāņem vērā, ka šeit ir iesaistīti arī citi spēlētāji, piemēram, ASV, Kanāda un pat Grenlande. Tā, tad eh, jāpadomā arī par mūsu tādu tikai Eiropas Savienības arktikas politikas attīstību. Paldies! Turpin priekšsēdētājs tagad došu vārdu Tārakungam uz trim minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas pārstāvs jau izteicās, īstenībā man pat varbūt nevajadzētu izmantot savus trīs minūtes, jo mēs ļoti augstu vērtējam to, ka uzmanība tiek pievērsta arī tām iedzīvotāju kopienām, kas nav pamatiedzīvotāji. Nu, jūs varat viņus saukt par somugriem vai kā jums tīk. Uh, bet eh, tie ir cilvēki, kas eh, dzīvo reģionā, un tādēļ viņus vajadzētu arī šeit pieminēt. Otrkārt. 18 mēnešus, tad pusotru gadu darbojos Eiropas parlamentā, un man bija patiešām uh, liels gandarījums sadarboties ar uh, Gāleru kunga referentu un citiem kolēģiem, un varbūt tagad uh, tādas prognozes, varbūt, ka pēc desmit gadiem viņus sauks par ledlaužiem un teiks, ka viņi ir Eiropas Savienības arktikas politikas izveidotāji, pamatlicēji. Un, uh, ja ten Mākī kundze jau to minēja, jāņem vērā, ka. Uh, Mēs varbūt neesam tagad tik daudz skaitlīgi pārstāvēti, varbūt Arktikā dzīvo vairāk iedzīvotāji nekā tagad atrodas šajā zālē, bet, eh, nu, te ir pārstāvēti pašlabākie, kā Jātenmākī kundze pareizi norādīja. Un es domāju, ka kopīgi ar ēnu referentiem mēs varēsim izstrādāt kompromisu grozījumus un e, turpināsim tālāk darbu pie šī ziņojuma. Paldies! Nu, man pietika divām minūtēm. Paldies, Tārenkungs! Nu, jūs bijāt ļoti disciplinēts, un es ceru, ka tikpat disciplinēts būs arī mūsu ēna referents, aprobežoties ar septiņām minūtēm, ko viņam tagad varēšu dot. Nu, paldies priekšsādētāji, kungs, man pat nevajadzēs septiņas minūtes. Es varu izteikties daudz kodolīgāk. Paldies kolēģiem par izteiktajiem komentāriem. Es vēlējos uh, reaģēt uz Valēnas kungu teikto, runājot par izpēti Es domāju, ka visu dalībvalstu situācija šajā jomā ir tik izdevīga, ka mēs, eh, piemēram, runājot par Norvēģiju un Kanādu, esam sapratuši, ir tik eh, daudz dažādu nacionālo izpētes centru, kas eh, uz vietas darbojas, un pateicoties es finansējumam, projekti tiek virzīti uz priekšu, un uh, Es uh, tagad vēl tā lauzu galvu, vai tur ir nepieciešams vēl kaut kāds papildus iestrādes vai nē, bet nu, mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, un es domāju, labi, ka šādi centieni tiek atbalstīti, un es tos atbalstu arī. Uh, man šķiet, ka vācu tulkojums nav tik veiksmīgs runājot par ģenētiskiem jūras resursiem. Kas īsti ar to ir domāts? mums ir jādomā, kāds būs labākais tulkojums. Ir eh, daudz eh, vienšūnas organismu, eh, kas dzīvo mm, Arktikas teritoriālajos ūdeņos, tie tiek arī izzvejoti. Un, ja mēs runājam par vārdu ģenētisks, varbūt ģenētisks nav tas pats veiksmīgākais formulējums, bet mēs, protams, varam to vēl noslīpēt, atrast tādu labāku definīciju. Vai es vēl kaut ko aizmirstu? Uz ekosistēmām balstīts, balstīta pārvaldība, par to jūs arī runājāt. Jā, protams, mums jārunā par potenciālu izsmelšanu, par tā turpmāku izkopšanu un integrēta pārvaldība Nu, man īstenībā pret šādu formulējumu nav uh, ko iebilst, bet uh, varbūt kolēģiem vēl ir kaut kāda labāka ierosinājuma, bet ir jāsaprot, ka ir jāatrod visveiksmīgākā definīcija, lai uh, tā būtu skaidra un nepārprotama. Nu, par visu pārējo mēs vienosimies nākamajā nedēļā ar ēnu referentiem un domāju, ka mēs esam arī šodien labi pastrādājuši, un pēc tam uh, kolēģu ieteikums es varēšu attiecīgi arī tekstā iekļaut. Paldies! Izcili, saka priekšsēdētājs. Per uh, i commenti finali, il pregio della concisione. Jums pietiek tikai ar trim minūtēm, Gālēr kungs. Vēlējos uh, uzteikt jūsu uh, disciplinētību, jūsu ideju daudzskaitlīgumu, un es domāju, ka ēnu referenti ļoti augstu vērtē jūsu darbu. Eh, tā, 9. decembrī mēs balsosim komitejā, un janvārī ir paredzēts balsojums plenārsēdē. 30. novembrī mēs atkal tiekamies, pulkstens 15.00. Paldies, un tagad sēdi esam beiguši.